Diamo inizio alla commissione. Abbiamo... Mēs tad gribētu atsākt sanāksmi, saka priekšsēdētājs. Mums ir nedaudz mazākā stunda palikusi jautājumam numur 16 darba kārtībā. Grozījumi padomas regulā 1, 2, 3, 4, šķērsvītra 2007 attiecībā uz līguma attiecībām piena produktu nozarei. Referents ir Džēms Nikolsons. Possa avere qui nella nostra commissione. Šis jautājums ir svarīgs, lai visas grupas varētu sniegt savu devumu attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Laipni lūdzu arī komisijas pārstāvu Elgārdu kungu, kas ir ieradies pie mums. Un tagad došu vārdu Džeimsam, lai viņš mums sniegtu tādu ievadu šajā jautājumā, un tad sāksim arī debatas. Lūdzu, Džeims. Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem, kas ir palīdzējuši sagatavot šo ziņojumu. Ceru, ka visi ir izskatījuši ziņojumu projektu par piena nozari. Es zinu, ka tas jau ir pieejams eh, kādu laiku, un un arī ceru, ka ir iztūkots visās valodās. Šodien mēs runāsim īsumā par galvenajiem man ziņojumu grozījumiem, un ar prieku uzklausīšu kolēģu viedokļus, ēnu referentu viedokļus, un to visu ņemsim vērā sekojošā diskusijā. Pagājušajā nedēļā mums bija viedokļa apmaiņa, un es tikos ar daudzām interesētajām pusēm, lai runātu par šo priekšlikumu. Protams, ka ir pretrunīgi viedokļi par daudziem jautājumiem ir tīpaši starp tiem, kas pārstāv ražotājus, un, tos, kas pārstāv, un tiem, kas pārstāv zemniekus. Un skaidrs, ka arī dalībvalstīm ir dažādas prioritātes, bet esmu centies sagatavot tādu līdzsvarotu ziņojumu. Nu, jūs jau arī tad varēsiet vērtēt, vai tā tas ir. Pirmkārt, runājot par līguma attiecībām un to, ko Komisija vēlas noteikt kā minimālos šādu līgumu nosacījumus. Piemēram, cena. Esmu pievienojis to, ka līgumiem jābūt arī to beigšanas un pārskatīšanas klauzulām, un arī to, ka ražotājam nav jāapņemas piegādāt simtprocentīgi visu saražoto produkciju pārstrādātājam. Tas nodrošināt zinām elastību zemniekiem. Un pievienoju arī to, ka līgumiem jābūt brīvprātīgiem dalību valstu līmenī, un zemniekiem ir jābūt tiesībām pieprasīt slēgt līgumu, pat ja dalībvalsts nav pievienojusies šim dokumentam ja dalībvalsts ir gatava parakstīt vai nodrošināt līgumu slēgšanu ar pārstrādātāju, tad uh, būtu jāņem vērā visas prasības. Runājot par ražotājiem, jūs redzējāt, ka es esmu samazinājis procents no, no 33 uz 23. Es mēģināšu atrast kompromisu šajā ziņā, kas visiem būs pieņemams, ir tīpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un ražotājiem, pārstrādātājiem nu, tas samazinājums no 33 uz 20 procentiem ir tāds, jo es īsti nevarēju panākt tādu vienošanos, vienotu izpratni, cik daudz tad samazināt. Es esmu uzklausījis dažādus priekšlikumus, viedokļus, un jāatceras, un jāatgādina arī kolēģiem, Eh, mēs šeit ne tikai esam, bet eh, uz mums arī daudzi lūkojas, jo šis būs pirmais ziņojums, tāds būtisks ziņojums, kas tiks pieņemts koplēmuma procedūras ietvaros. Un tas būs saistīts arī konkurētspējas politiku. Un tad, kad uzsāksim sarunas ar padomi un komisiju, mums ir eh, jābūt zināmai elastībai, lai mēs varētu komitejas vārdā darboties. Jūs redzējāt, ka ir iekļauts arī atkāpes četrām dalībvalstīm ar zemāku piena ražošanas līmeni, tā lai šīs valstis varētu kopā vienoties par līdz pa 75% samazinājumu. 16. un 28. grozījums ir saistīti ar izņēmumiem kooperatīviem. pie, ja piena piegādi regulē ar līgumiem, tad es uzskatu, ka ir svarīgi aizsargāt tās struktūras, kas jau labi darbojas dalību valstīs. Un es saprotu, ka joprojām gan pastāv zināms sajukums, neizpratni par šo jautājumu. Man liekas, ka laba doma būtu izskaidrot, kāda tā situācija varētu būt. Runājot par caurskatāmību, 185. pantā. Eh, tātad tur ir aprakstīts process, kā piens tiek piegādāts mēneša ietvaros. Tas nodrošinātu iespēju analizēt eh, piena nozari Eiropas Savienībā. Esmu pievienojusi arī to, ka šos datus jāizmanto par labu visām interes, interesētajām pusēm un jāņem vērā ir tas, cik komerciāli delikāti šie jautājumi varētu būt. Uh, un cik svarīgi būtu šādu informāciju paturēt noslēpumā ražotājiem piegādātājiem. Esmu ietvēris arī divus jaunus apsvērumus, kam varbūt nav likumdošanas ietekme, bet es gribēju, lai komisija ņemtu vērā šo informāciju. Pirmkārt, eh, tas, ka ir nepieciešams vairāk inovāciju izpētes, uh, un attīstības piena nozarē, un tāpēc jāizmanto visi finansēšanas instrumenti, kas ir pieejami. Un tas būtu nopietni jāapsver, it īpaši runājot par šī sektora ilgtermiņa attīstību. Un es ceru, ka komiteja atbalstīs šo priekšlikumu. Otrs apsvērums ir saistīts ar tā saukto mīkstās nosēšanās apsvērumu. Varbūt tas būs pretrunīgāks Es domāju, ka komisijai būtu jānorāda, ka ne visām dalībvalstīm būs iespēja šādi mīksti piezemēties, izvairīties no problēmām. Runājot par Eiropu kopumā, es gribu uzdot jautājumu, vai varbūt komisija kaut ko varētu darīt, lai palīdzētu dalībvalstīm, kam ir grūtības. Runājot par komiteloģiju, sekretariāts man ir teicis, ir e, e, informējis mani par šo. Tātad grozījumos no 9 līdz 11 un 31 līdz 40 ir ierakstīta informācija par vienošanos starp institūcijām un attiecīgo regulējumu. 179. pants, 21. grozījums sniedz komisijai pilnvarojumu pieņemt eh, attiecīgu regulējumu ne tikai piena sektorā, bet arī citos sektoros, piemēram, tabaks ražošanas un augļu un dārziņu sektorā. Šeit ir runa arī par horizontālo savietojamību un tā tālāk. Esmu aizvietojis eh, šo te ar 22. grozījumu, kur ir runāts tikai par piena sektoru. Esmu izslēdzis arī 185. pantu par līgumiem jo komisijas pilnvarojums būtu pārāk liels. Jo līgumi ir jāatrunā brīvās, neuzspiestās sarunās, un, karen, un komisijai nebūtu jāsniedz garantijas kaut kādu viennozīmīgu, vienādu regulējumu piemērot šajā jomā. Lēmums par kvotu atcelšanu jau ir pieņemts pirms kāda laika, Un mums tagad ir jānosaka, kas tad varētu būt tā mīkstā vai smagā piezemēšanās. E, tomēr šajā ziņojumā nav iekļauts viens elements, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad šeit nav runa par mazumtirzniecības sektoru, jo tie ir tie cilvēki, kas kontrolē ienesīgumu, uh, Un runājot ar daudziem zemniekiem no manis pārstāvētā reģiona, viņi man ir teikuši, ka mazumtirzniecības sektoru nekontrolē tāpat kā ražotājs un pārstrādātājs. Vēl kāds aspekts, kas man rada bažas. Es runāju ar dažiem cilvēkiem, kas ieradās um, no Šveices, Man liekas, ka tas eh, bija saistīts ar 2008. vai 2009. gadu par kvotām un līgumiem. Viņiem bija ārkārtīgi slikta pieredze. Par 75% palielinājās samazinājums un par 25% mazāk viņi varēja saražot un attiecīgi arī ieņēmumu kritās. Kolēģi, es gribēju jums atgādināt par tādām pamatlietām Mēs šeit strādājam ar jautājumu, kas ietekmē daudzus mazos ražotājus, daudzas mazās saimniecības, daudzās un dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Nu, nobeigumā es gribēju teikt, ka ar prieku uzklausīšu jūsu viedokļus, uzzināšu par jūsu iesniegtajiem grozījumiem. Grozījuma termiņš ir 22. marts, bet, nu, es ceru, ka mēs spēsim atrast labus kompromisus līdz termiņa beigām. Paldies! Paldies, Džeims! Tagad uzsāksim debatas. Tāra Belskungs. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs! Pirmkārt, manas politiskās grupas vārdā gribētu pateikties Nikolson kungam par viņu paveikto darbu, par tām konsultācijām, kuras viņš noturēja ar dažādām politiskajām grupām, pirms nāca klajā ar šo ziņojumu projektu. Manuprāt, mēs visi gandrīz vai atzīstam, ka patreizējā sistēma, kas pēdējos gados ir bijusi mūsu rīcībā, vairs nebija vislabākā iespējamā sistēma. Tik pieņemts lēmums no tās atteikties. To mēs aizstāsim ar jaunu sistēmu, kas paredz līgumu noslēgšanu. Eh, Džons uh, šeit mums uh, pastāstīja par piemēriem. Šveicē, piemēram, mums visiem šis piemērs ir zināms. Uh, Manā politiskajā grupā eh, rodas jautājumi, kā mēs varēsim ilgtspējīgi vadīt tirgu tikai uz līguma pamata vien. Un tādēļ rodas sekojušais jautājums, vai šajā ziņojumā nevajadzētu atsevišķu klauzuli iekļaut, kurā paredz, ka pavisam drīz vajadzētu izvērtēt jaunās sistēmas darbības ietekmi. Tālāk, ja mēs runājam par līgumiem, eh, protams, ka būs jārūpējas par to, lai ražotājiem mēs piedāvātu gan iespēju reāli piedalīties sarunās, gan arī, lai mēs viņus aizsargātu. Šeit, es domāju, sarunas ar klientiem. Mēs nedrīkstam atgriezties 19. gadsimta vai 20. gadsimta sākuma situācijā, kad ražotājs tiekas ar pircēju, kurš viņam diktē savus noteikumus. Un varbūt mums vajadzētu iet nedaudz tālāk nekā piedāvā komisija un referents, definējot līgumus un arī definējot garantijas, kādas mēs piedāvājam līgumslēdzēju pusēm. Mm, noteikti jānosaka, ka ražotājiem vai viņa pārstāvim ir zināmas tiesības šajās te sarunās. Ir vēl kāds ļoti skaidrs jautājums vai jautājumu loks, tā ir caurskatāmība. Nav šaubu, ka ir nepieciešams garantēt komerc drošību visiem šiem komerciālajiem pasākumiem. Tāpat arī komerciālais kodeks ir jāievēro. Lai līgumiem būtu jēga, tad līgumslēdzēju pusēm ir labi jāpārzina tirgus situācija, un arī mums e, ir jānosaka, kā tieši notika šī caurskatāmība līgumslēgšanai. Komisijas priekšlikums paredz pirmo posmu, proti līguma noslēgšanu starp piena ražotāju un pircēju, bet varbūt vajadzētu iet tālāk. Eh, vismaz caurskatāmības ziņā aiz šī pirmā darījuma vēl. Jo ir skaidrs, ka aiz ražotāja un pirmā pircē ir vesela ķēde, kurā piedalās dažādi tirgus dalībnieki. Varbūt ir vajadzētu kontrolēt visu līdz pat pēdējiem. mums šķiet nepietiekama šī caurskatāmība. Es domāju, ka ir nepieciešams to stiprināt. Līgums liekšanai vajadzētu pavērt ražotājiem iespējas būt redzamākiem, noteikt cenas vairāk nekā viņi to ir darījuši līdz šim. Uh, un stāties tātad šādās saprātīgās līguma attiecībās. Priekšlikumā ir arī sadaļa par kvalitātes jautājumiem, par piena kvalitātes jautājumiem. Eh, komisārs mums teica, ka sākotnējā priekšlikumā komisija joprojām ir gatava iesaistīties sarunās ar pienražotājiem. Kvalitātes nodaļā runa ir par dažādiem geogrāfiskās eh, un izcelsmes marķēšanas kontrolas organizācijām un to lomu. Un es domāju, ka šo sadaļu varētu vēl pilnveidot. Paldies! Lielas paldies Mišela un tagad Marks Tarabēla. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Nav šaubu, ka Džeimsa Nikolsona, vai tas ir Džeims vai Džons strūdā, strīdās deputāti. Džeims Nikolsons, tātad. Tātad šajā ziņojumā runa ir par laiku pēc tam, kad mēs būsim attiekšies no kvotām, taču jāņem vērā arī pasaules konteksts. Pateicoties kvotām, mēs esam stabilizējuši eksporta apjomus. ASV eh, šobrīd arī sāk vairāk eksportēt nekā pirms tam. Kādēļ es to saku? Eh, nākotnē eh, jēlpienas vārstības, kādas mēs vērojam 2008.9. gadā, varētu atkārtoties, un tad varētu atkal sākties krīze piena tirgū. Mēs lielā mērā esam bijuši atkarīgi no okeānijas, no Jaunzēlandes un no tā, pie, eksportētiem piena eks, eh, apjomiem no šīm valstīm. Tie nav vien, vienmērīgi un noturīgi, tie nodrošina arī cenu eh, svārstības. Tāpēc mums ir nepieciešams stingrs regulējums piena produktu tirgu. Un šeit jāsaka, ka es neatrodu šo te uh, vēlmi spēcīgi regulēt tirgu šajā ziņojumā un komisijas priekšlikumā. Es domāju, ka ir šai, šī nozara jāizstrādā tālāk. Šajā ziņojumā ir teiks, ka zinātne un izpēte ir jā, jāuzsver, un, protams, taisnība Eiropā ir nepieciešama pētījumi, taču mēs nedrīkstam slēpties no pamatu problēmas, un pamatu problēma ir tirgus līdzsvara trūkums, ja ir tikai viens ražotājs. 17. grozījums, par kur runāja. Ja Džeims, tur ir piedāvāti 33%. Es zinu, ka par skaitļiem var būt atšķirīgi viedokļi. Es varbūt varētu piedāvāt 80% vai komisija varētu piedāvāt 50% vai mēs varētu ņemt par augstāko e, šo te 80% zemāko 33% un tad satikties kaut kur vidū pie 50%. Jo stiprāk ir ražotāji, jo vairāk viņiem iespējas kļūt gandrīz vai par monopoliem. 20% mm, ir nepietiekams līmenis. Vēl par 17. grozījumu. Es īpaši labi nesaprotu izvēlēto tekstu redakciju. Tur ir teikts, lai nodrošinātu līdzsvaru starp ražotāju un pārstrādātāju. Šāda līdzsvara šobrīd nav. Mums ir jāsaka, ir jāizveido, nevis jā, jānodrošina vai jāstiprina vai jāuztur spēkā, kā tas teikts patreizajā teksta redakcijā. Referentam, manuprāt, ir tendence visu laiku runāt par konkurences izkropļojumiem. Es domāju, ka vajadzētu būt uh, ļoti piesardzīgiem. Es domāju, ka konkurences iestādēm ir jāskatās, kāda realitāte viņi nedrīkst uzvesties kā tāda dievi. Konkurences likumdošana vai konkurences noteikumi nav nekāda dogma, tiem ir jāpielāgojas faktiskai situācijai. Es nedomāju, ka pilsoņi būs apmierināti un patērētāji būs apmierināti, ja šīs konkurences jēdziens mums būs mm, viens no galvenajiem. 25. grozījumā Džeims runā par maksimālo e, elastīgumu. Elastīgums ir tāds pozitīvs termins, tāpat kā vienkāršošana tie visiem patīk, taču jāskatās, kas tas, ko tas sevī slēp šajā gadījumā. Manuprāt, šī līgumu ideja, tai būtu jābūt kaut kam tādam, ko mēs gandrīz vai iecārtam kā akmenī. Šajā līgumā ir jābūt eh, produkcijas apjomam, cenai un ilgumam, cik ilgi darbojas šis līgums. Cenu var noteikt, mm, izmantojot kaut kādu formulu. Uh, teiksim, var ņemt vērā eh, gan lobarības cenu pieaugumu, gan arī citu cenu pieaugumu šīs te eh, piena cenas izstrādē vai aprēķināšanā. Līguma ilgums varētu būt vismaz vidējā termiņā, jo, ja būs ļoti īss līgums, tad tam nav nekādas jēgas Tad, ja mēs vēršamies bankā pēc aizdevuma, tad mums ir jāslēdz līgums kaut kādu vidēju laiku termiņu, mēs rēķināmies to ar procentu maksājumiem un tam līdzīgi. Es esmu par to, lai šīs te līgums tik noslēgts arī ar publiskām iestādēm, ar valsts iestādēm. Es domāju, ka līgumiem ir jābūt mazāk elastīgiem nekā šeit uzsver referents. Tiem ir jābūt stingrākiem, tiešākiem, noteiktākiem. Un uh, par šo te sarunu vešanu ražotājiem uh, man rodas jautājums, vai mēs uzskatām, ko mēs darīsim ar šiem monopoliem vai pusmonopoliem, tā kā Dānijā vai Nīderlandē, kas uzpērk pienu kāpēc mēs nevarētu šim te vājiem ķēdes posmam, ražotājiem, piešķirt īstas um, pilnvaras vai vairāk spēka šajās te sarunās ar monopoliem. Ir jāpaļauj viņiem, jāļauj viņiem iespēja vieglāk adaptēties tirgumu. Kvotu sistēma liedza to viņiem darīt. Adaptācijas iespējas ir jāuzlabo ja mēs vairs nerunāsim par kvotām, tad tomēr mums ir jārunā par ražošanas apjomiem. Eh, varētu būt, teiksim, arī kaut kādas intervences iespējas, veidojot eh, strateģiskos krājumus kaut kādos produktos, bet atsakoties, protams, no piena upēm un sviestu kalniem, kāda bija 80. gados. Uh, Un vēl es domāju, ka valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm ir nepieciešama arī kaut kāda vara. Nu, piemēram, katrā dalību valstī varētu būt kaut kāds cenu uzraudzības birojs, kurš ņem vērā ražošanas izmaksas un paziņo, ka cena, pienproduktu cena nekad nedrīkst būt zemāka zem kaut kādas, kaut kāda līmeņa tā varētu būt valsts iestāde. Es acīm redzot iesniegšu grozījumu, kurā būs runa par šādu te dalību valsts regulātoru. Uh, tas varētu arī būt komisijas līmenī vai dalību valsts līmenī vienalga. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, Mārk. Haivudam vārds un pēc tam Šmitam. <laughs> Danke. Liels paldies. Vispirms es gribēju apsveikt Nikolsona kunga sagatavoto ziņojumu. Tur ir skatītas daudz ļoti interesants jomas, un viņš runā par to, ka lauksaimniekiem ir jādod iespēja um, piedāvāt ne tikai vairāk kā vienu stimulu, un es domāju, ka ļoti labi, ka lauksaimniekiem mēs radām šādas iespējas, bet runājot par līdzsvaru un līdzsvarotu darbības a, pamatu, tad, manuprāt, tas ir diezgan grūti ra, stiprinot a, šādas līguma slēgšanas iespējas. Mums jāraugās, lai mēs neradītu citas, um, citas grūtības, ja mēs mēģinam iekļaut sarunu bāzē citus lauksaimniekus, kuri, kuri pārstāv atšķirīgu viedokli, tad mēs neizveidojam trešo līmeni, kas arī ietekmē tirgu. Ir jāraugās, lai mūsu darbības būtu līdzsvarotas, tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mēs šeit iekļaujam dažādus datu reģistrācijas līmeņus. Še, runājot par minimālajiem līmeņiem, es gribēju teikt, ka tas varētu mūs atvest pie vecajām tirgus, eh, pie vecajām plānveida ekonomikām, un tas varētu būt pietiekami bīstami. Tomēr šis ziņojums ir interesants, un es uzskatu, ka ir jāizceļ, ka deleģētajiem tiesību aktiem tiek piešķirta tāda nozīme, ka mēs varam ar komisiju runāt par to, vai tas ir izdevies vai nē. Tātad eh, šis ir 32. Eh, grozījums, kur mēs eh, dodam komisijai mandātu uz visu īstenošanas laiku. Tādējādi mums ir iespēja pašiem pieņemt uh, savu nostāju un um, nevajadzētu komisijai dot šīs uh, pilnvaras uz nenoteiktu laiku ir nepieciešams, lai komisijai šīs uh, piln, pilnvers būtu uz zināmu laiku, jo pretējā gadījumā no šādām sarunām nav jēgas. Tas, ka šeit ir iekļautas uh, saruna klauzulas, tas piedāvā zināmu elastīgumu, arī piegādas iespējas, un ir ļoti labi, ka dalību valstīm tiek dota iespēja brīvprātīgi parakstīt līgums uh, Mēs nesakām, ka tas ir uh, obligāti jādara kaut kādā konkrētā veidā, bet ja viņi vēlas šādu līgumu, tad uh, viņiem tādas tiesības ir. Mēs uh, tādējādi viņus stiprinām. Tomēr ir jāņem vērā, ka iespējams būs lauksaimnieki, kas negribēs vadīties pēc šādiem regulētiem līgumiem un risinās sarunas pāžu. Es uzskatu, ka šī ir interesanta diskusija. Es domāju, ka mēs iesniegsim arī savus grozījumus. Tomēr kopumā es uzskatu, ka šis ziņojums ir labs solis. Liels paldies, Rēmešas kundze Šmita kungam vārds. Šeit varētu rasties iespējas priekšsādātāji. Hoislinka kungs saka, Dargie kolēģi, es uh, redzu, ka šajās uh, diskusijās uzskati ļoti atšķirās, sākot no ekstrēmas tirgus liberalizācijas līdz pat relatīvi skaidri strukturētiem tirgiem. Es domāju, ka mums pašlaik ir jāpārtrauc viena lieta. Daži saka, ka mums piena tirgu nav nekādas krīzes, jo pašlaik piena cenas ir pārsniegušas 30 eiro centus, un man jāteic, ka tā, tā tas viss nav. Gluži otrādi krīzes sāsinās, jo cenas piena ražošanai ir piedzīvojuši strauju izaugsmu. Mums nevajadzētu teikt, ka viss pašlaik ir kārtībā. Uh, Nikolsona kungs uh, ir ielūdzis uh, visus uh, referentus, mēs uh, runājām, un mēs toreiz sacījām, ka paraugoties uz Šveici, mēs varbūt varētu izvairīties no kļūdām Eiropā. Nikolsona kungs saka, ka šī pieredze nav tieši pārceļama, tomēr, ja mēs runājam, ka tiek uh, likvidētas kvotas, tad uh, šādā stingri regulētā tirgo kaut kas var noiet greizi. Un nu, par atsevišķiem punktiem, par lauksaimniekiem doto brīvību. Piena ražotāji daudzās, uh, jo, daudzās vietās vairs nav. Pašlaik mēs jau runājam par tādiem monopoliem, kur lauksaimniekam nav iespējas izvēlēties uh, piena noņēmēji. Pašlaik Vācijā beido, veidojas piena monopols, kur Citu alternatīvu nav. Un uh, lauksaimnieka izvēlēji, izvēle gal galā apstājas pie nulles. Lauksaimnieka spēja risināt šīs sarunas par līgumiem ir ļoti slikta, un uh, to, ko viņš var panākt no šiem līgumiem, mēs redzam, ka ražotāji šeit uh, kļūst varenāk, izmantojot arī savas organizācijas. Mums nevajadzētu mm, pasliktināt lauksaimnieku situ situāciju un mm, tas, ka mēs pakļaujam šo piesaisti par 3,5%, tas nozīmē, ka mēs uh, reāli nemaz uh, nevaram kontrolēt šo tirgu. Ja mēs to piesienam pie 3,5 iekšējā tirgu un 20% ārējā tirgu, tad uh, tas uh, ir jāsaist ar to, ka pašlaik arī pieno, piena noņēmēji apvienojas. Mums uh, būtu jāstiprina arī piena ražotāju organizācijas un daudz spēcīgāk nekā to piedāvā komisija. Es uzskatu, ka šādas, šādi kooperatīvi ir attīstījušies ne tikai ražotāju virzienā, bet zināmās jomās tie ir noveduši pie tirgus monopola, kas uh, ne, nevienmēr nāk par labu ražotājiem. Tāpēc līguma slēgšana caur kooperatīviem būtu jāparedz gluži tāpat kā individuāli Svarīgs ir arī caurskatāmības jautājums tirgus ķēdītē. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs apzinātos, kas notiek tirgos un atbilstīga uzraudzības iestāde varētu novest pie tā, ka tā strādā, lai vairotu elastīgumu. Vēl viens punkts par kvotām. Ziņojumā ir teikts, ka kvotas nesot reālas, jo esot, uh, tās nesot izpildītas par 7%, bet tas ir vecs arguments. Mēs, jā, man jāteic, ka mēs tāpat ražojam vairāk nekā pārdodam Eiropas tirgu un mums ir jāsabalansē ražošanas apjomi ar pieprasījumu Eiropas līmenī. Uh, Es eh, nevaru teikt, ka kvotai tāpēc nebūtu jēgas, jo tā netiek izpildīta. Bet kas tad gal galā ir izšķirošais? Mums līdz 2014. gadam vēlreiz būs eh, jāskata piena nozare, un es domāju, ka šobrīd mums ir diezgan grūti domāt par to, ko tad darīt, kad šī kvota tiks sasniegta līdz 2015. gadam. Mums ir jādomā, kas notiks pēc kvotu atcelšanas. Mēs, es domāju, ka ar to, to nemaz nepiedzīvosim. Tā ir tikai tāda sapņošana. Liels paldies, Mārtiņ, došu vārdu Ešvarta kungam. Paldies priekšsādātājiem. Es gribēju pateikties uh, Nikolsona kungam par viņa ziņojumu un paust uh, savu atbalstu tam, ko viņš saka. Tomēr, man, manuprāt, šajā nozarē ir divas uh, problēmas, ar kurām es gribēju parunāt. Pirmā ir tā, ka piena nozarē ir vērojama piedāvājuma un pieprasījuma līdzsver trūkums. O piens parasti vienmēr ir ražots pārāk vairāk, un pašlaik par spīti tam, ka uh, industrija piedāvā dārgus produktus un tad uh, piensaimnieki vienmēr uh, virzīsies uz uh, zemu pamatproduktu cenu. Tā kā lauksaimniekiem nav iespējas ietekmēt pieprasījumu un piedāvājumu, kā arī cenu svārstības, tad uh, viņi nonāk šīs pārtikas apgādes ķēdes galā, un viņiem ir nākas samierināties ar tādām cenām, kādas tiek maksāts, viņi nevar tās noteikt. Runājot par apgādes ķēdi, lauksaimnieki reti organizē sadarbību, un tādējādi viņi liec paši sev iespēju sniegt pievienoto vērtību cenu samazinājumā, bet otrkārt pretēji citu izaivielu pamatproduktiem, tad um, viņiem ir jāpalielina ražošana, jo citas iespējas viņiem nav. Vienīgā atbilde, ko viņi var šeit atrast, ir palielināt ražošanu, un tas tikai pastiprina problēmu, no kuras viņi mēģina izvairīties. Kaut arī es atbalstu Nikolson, Džeimsa Nikolsona priekšlikumus, mums ir jābūt realistiem, domājot par to, ko varam panākt. Un es gribēju uzsvērt, ka šīs darbības var industrijai palīdzēt tikai tad, ja tā ir gatava palīdzēt pati sev netaisnība šeit ir viena no lielākajām problēmām, un uh, tieši piegādes puse tieši šeit visvairāk cieši tiem ir daudz pienākumu, bet nav nekādu garantiju par, um, par cenām. Cenu svārstības uh, ļoti bieži vien ir patvaļīgas, un tas nozīmē, ka visas izmaiņas tirgū tiek, uh, par tām visām maksā lauksaimnieks. Savukārt apstrādes rūpniecība, pārstrādes rūpniecība ļoti maz uzņemas šos riskus. Es atbalstu Džēmsa ieteikumus par ekskludivitātes klausulu un tā tālāk. Tomēr arī šeit es domāju, ka realitātē lauksaimniekiem pieejamās iespējas nebūs pārāk plašas un nepārāk daudz kompāniju stāsies rindā parakstīt šādus līgumus. Es atzīstu arī to, ka ir nepieciešams radīt uh, konkurence piena produktu nozarē. Tāpēc šie obligātie līgumi zināmos gadījumos varētu būt piemēroti. Tomēr tas ir uh, jāskata valstu subsidiaritātes uh, principu kontekstā. Are în continuare cuvântul Albert Des. jā, Hedes kungam vārds. Paldies priekšsādātāji, es nevarēju būt klāt no sākuma, tomēr es esmu iepazinies ar Nikolsona kunga ziņojumu un gribēju pateikties viņam par šo sarežģīto darbu. Es zinu, ka šeit nav viegli atrast risinājumu un nav tādas burvju receptes, kā to var izdarīt. Ja tas tā būtu, tad jau mēs šeit ātri atrastu risinājumu. Es tomēr gribēju izteikt pāris uh, komentārus par to, ko vēlējos redzēt šajā ziņojumā. Es pats uh, esmu piena kooperatīva dalībnieks, kurā ir apvienojušies vairāk nekā 7000 Bavārijas uh, lauksaimnieku. Ja mums ar viņiem visiem vajadzētu noslēgt individuāls līgumus, tad vienmēr tad, kad piena cena samazinātu, samazinātos, uh, piegādas ķēdes vēlētos pastāvīgus līgumus. Tas, ja cena krītas, tas nozīmē, ka ir pārlieku liels piedāvājums un lauksaimnieks ir spiests pārdot. Es domāju, ka šeit būtu nepieciešams iekļaut termiņu, proti to, ka vēlākais pēc sešiem mēnešiem ir iespējams pārskatīt cenas. Šā, tās nevajadzētu noteikt uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, jo tieši tad, kad um, Tad, ja cenu līmenis ir augsts, tad uh, uzpircēji piedāvā īsu līguma termiņu, un tad, ja tas ir zems, tad ļoti garu. Mums uh, um, pagājušajā gada septembrī nācās parakstīt līgumu līdz uh, šī gada septembrim, un es uh, pašlaik vēlētos risināt šīs sarunas vēlreiz, jo pašlaik mums izdotos panākt labākas cenas nekā toreiz septembrī bet tā kā šis ir gada līgums, tad šāda situācija veidojās a, parasti. Es ļoti stingri iestātos par to, lai, li, lai termiņš tiktu noteikts uz sešiem mēnešiem. Ja pašlaik mēs pārstrādājam, kaut arī mēs pārstrādājam vairāk nekā vienu mili, miljardu litru piena, mums nav īpaši lielas ietekmes a, sarunās. Pašlaik man nākas konstatēt, ka tur, kur uh, agrāk uh, nauda tika maksāta 24, 25 dienu laikā, tad pašlaik uh, tas ir 40 dienas, 60 dienas, pat 90 dienas. Un jo ilgākā, ilgāks laiks pārstrādātājiem tiek dots, lai norēķinātos ar lauksaimniekiem, tad lauksaimniekiem aizvien vairāk nākas domāt par to, uh, kur lai ņem finansējumu šajā starplaikā. Man ir ārkārtīgi svarīgi, lai produktiem, kuriem ir īsts realizācijas uh, termiņš, man ir grūti saprast, kāpēc tad uh, nauda tiek saņemta tikai pēc 60 dienām. Tas jau uh, nav loģiski mums būtu skaidri jāprasa, lai maksājuma termiņš uh, nevarētu būt garāks kā realizācijas termiņa beigas, jo tad, ja realizācijas termiņš pēc uh, divām vai trim nedēļām ir beidzies, tad šis produkts ir vai nu pārdots vai izmests, un pēc realizācijas termiņa beigām šī nauda būtu jāsamaksā. Es nesaprotu, kāpēc uh, nauda par produktu, kurš jau sen ir pārdots, tiek ieskait pārskaitīta tik vēlu. Un vēl viena piezīme par kooperatīviem. No vienas puses mēs prasām lau, lauksaimnieki organizētos kooperatīvos, bet ja lauksaimnieki organizēs lielos kooperatīvos, tad pēkšņi skaitās, ka šis atkal ir kooperatīvu monopols. Es gribēju uzsvērt, ja mēs runājam par kooperatīviem, tad uh, šie kooperatīvi par 100% piedara lauksaimniekiem. Šiem kooperatīviem ir uh, valdes, un um, tas nozīmē, ka tā ir tīra lauksaimnieku, tīra lauksaimnieku organizācija. Ja tas nestrādā, tad pie vainas ir paši lauksaimnieki, un uh, lauksaimniekiem būtu jā, jā, jāgādā, lai šie kooperatīvi darbotos efektīvi. Mums ir jāizturās pret šiem kooperatīviem tieši tāpat kā pret pārstrādātāju savienībām. Es domāju, ka par to šeit arī vajadzētu domāt. Arī kuvântul doamna Patrau Nevešu. Liels paldies! Pašlaik vārds patronas kundzei. Liels paldies! Es arī gribēju sākt ar to, kā apsveikšu Nikolsonu kungu par uh, izdarīto darbu. Lai gan manā izpratnē komisijas priekšlikums nepieļauj lielu manevrēšanas iespēju, tomēr būtu svarīgi uzsvērt dažus punktus, kur varētu panākt uzlabojumu komisijas priekšlikumā. Nu, ir skaidrs, ka šie aspekti ir tādi diezgan nemainīgi, un es nezinu, vai tie būs efektīvi vidējā termiņā, ir tīpaši pēc tam, kad tiks atceltas kvotas. Ziņojumā ir teikts, ka ir pilnīgi skaidrs, ka kvotas tiks atceltas, jo mums ir komisijas priekšlikums, kas tiek piedāvāts kā alternatīva. Mums būs jāskatās, vai tā vispār ir dzīvotspējīga. Tas, kas mums ir priekšā, tas īsti neizvērtē šo iespēju. Komisija vispār pati nezina, vai šī alternatīva ir dzīvot spējīga. Viņi paši vēl vēlas izvēle, izvērtēt, vai šī jaunā līguma sistēma būs efektīva pēc 2014. gada. Tātad mums ir jāizvērtē priekšlikumi, mums ir jāizvērtē situācija uz vietas, un tad pēc 14. gada atvērsies durvis, kas ļaus mums noteikt to labāko veidu, kā regulēt šo sektoru. Man liekas, ka mums būtu jābūt daudz piesardzīgākiem un nebūtu jāuzskata, ka viss, kas tur rakstīts, ir taisnība, piemēram, 3., 6., 12. grozījumā, 28. grozījumā. Mums būtu jābūt piesardzīgākiem, mums būtu jāatceras, ka durvis ir atvērtas un iespējams 14. gadā nākt klajā ar vēl kaut kādām izmaiņām. Jā, mēs apskatām komisijas priekšlikumu, un uz to jau sākumā norādījām. Komisijas priekšlikums vispār neskar izplatīšanas posmu. Un ja izplatīšanas posms tiek izlaists, tad šis priekšlikums ir tikai daļējs Un tieši tāpēc mums ir vēl viens iemesls, kāpēc apšaubīt šā priekšlikuma spēju atrisināt sektoru problēmas vidējā un ilgtermiņā. Šis sektors saskars ar problēmām visās dalību valstīs. Nu, tā kā izplatīšanas posms šeit nav iekļauts, es nedomāju, ka mēs nāksim klajā ar kaut kādiem risinājumiem. Ziņojumā būtu jāskata nepieciešamība iekļaut jaunajā sistēmā izplatīšanas posmu, un mēs vienkārši nevaram pieņemt komisijas viedokli, ka tas nav svarīgi. Mums ir jābūt radošiem, mums ir jāatrod veids, kā piespiest komisiju darīt to. Nodrošinot, ka izplatīšanas posms arī ir iekļauts šajā dokumentu pakotnē piemēram, izmantojot profesionālās organizācijas. Mums jāskatās, kādus modeļus šīs organizācijas izmanto, kādi modeļi ir efektīvi, piemēram, sociālās konsultācijas piena sektorā. Šeit tad mēs varētu iesaistīt visu piegādes ķēdi. Un tieši tāpēc izplatīšanas posms ir svarīgs, tas jāņem vērā. Pretējā gadījumā mēs neko nepanāksim. Man liekas, ka būtu noderīgi arī izveidot cenu uzraudzības mehānismu. Nu, ir skaidrs, ka cenas mainās, tās pieaug. Mēs esam redzējuši, ka graudaugu cenas ir ārkārtīgi pieaugušas, arī degvielas cenas ir pieaugušas, un tas tieši ietekmē ražošanu, būtiski ietekmē. Tajā pašā laikā nav paredzēti nekādi kompensācijas mehānismi, nekādi papildus ienākumi, un tāpēc nevajadzētu teikt, ka šis sektors ir stabilizējies tieši pretēji. jo vairāk iepirkuma cenas samazinās, jo vairāk ražotāji pārtrauc ražošanu. Es gribēju pievērst jūsu uzmanību tam, ka šis tā saucamais risinājums, kas balstās uz līguma attiecībām, būs grūti piemērojams dalībvalstīs. Mums jāatzīst, ka šo priekšlikumu varbūt varētu piemērot reālai situācijai dažās valstīs, bet ne visās. Eiropas Savienībai ir pienākums atrast tādus risinājumus, kas ir elastīgi, kurus varētu piemērot visās valstīs. Un mēs nevaram runāt par Eiropas līmeņa risinājumiem, ja daži sektori, dažas valstis vispār tiek izlaistas. Par kādiem te līgumiem mēs runājam? Par brīvprātīgiem līgumiem Dažiem būs līguma, citiem nebūs. Kas tad, tad mainīsies? Nekas jau nemainīsies. Viss paliks tāpatās, jo dažiem jau tagad ir līgumi. Vai mēs šeit runājam par līgumu ilgumu? Kāpēc par to būtu jārunā? Jo mēs jau zinām. Un tieši to arī Alberto teica. Mēs neesam panākuši vienošanos ražotāju starpā, sektora starpā, jo mums ir ilga termiņa līgumi, bet tas nedod nekādu labumu, jo cenas būtiski mainās. Es gribēju teikt, ka Portugāles gadījumā, piemēram, es jau arī beidzu. Man gan neliekas, ka es runāju ilgāk kā kolēģi, bet nu es jau beigšu. Nu jā, varbūt, ka es īsti tā neaprēķināju laiku. 75% portugāļu piena nonāk tajā pašā, pie tā paša ražotāja. Mums ir tikai kooperatīvi un monopoli. Es nezinu, kā tad pie mums tad, tad šie te līgumi strādātu. Mēs te runājām par tā saucamo mīksto piezemēšanos un tā tālāk, bet nu ir skaidrs, ka mums ir jāmazina tas negatīvais iespējas. Mums ir jāļauj kooperēties jo savādāk daži ražotāji vispār tiks izslēgti. Mums arī ir jāievieš konkrēti pasākumi netik labvēlīgā situācijā esošiem reģioniem. Nu, tas pats attiec uz visu piena ražošanas nozari. Nu, es atvainojos, ka runāju tik ilgi, bet tas ir ļoti svarīgi, un es gribēju visu pateikt. Alvesa kungam vārds. Lācijas. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu sveikt Džēms Nikolsonu ar labu padarīto darbu. Viņa uzdevums bija tiešām sarežģīts, jo jautājums ir ļoti delikāts. Regulā runa ir par līgumu attiecībām piena ražošanas sektorā, bet Patiesībā mēs šeit runājam par attiecībām starp piena ražotājiem un piena pārstrādātājiem. Tieši par piena, nevis piena produktiem. Manukārt, manuprāt, priekšlikums ir vērsts tieši uz pienu. Līdz ar to mēs runājam par, nerunājam par pilnīgu risinājumu. Es daudz gadus jau. Uh, strādāju kādā piena pārstrādes kooperatīvā, kurā ir 11 dažādas nodaļas. Mēs ražojam, mēs maksājam saviem piena piegādātājiem, mums ir arī līgumi ar produkcijas izplatītājiem, mēs iesaistāmies sarunām, sarunās. Jūnijā un decembrī noslēgtie līgumi rāda, ka ir diezgan liels cenu pieaugums dažādos produktos. Tieši piena sektoram ir nepieciešama kaut kāda konkrēti e, cenu noteikšanas mehānismi, ņemot vērā cen, e, ražošanas īpatnības. Cenas pienam šobrīd ir tieši tādas pašas, kādas tas bija pagājušo gadu. Jūs redzat, ka šī problēma ir tāda, ka mums ir ļoti pieaugušas ražošanas izmaksas, bet gala produkta cenas ir stabilas. Patērētājs aizvien maksā to pašu, ko pirms gada. Mums ir 30% cenu robeža. Patērētājs maksā par 30% vairāk. Es domāju, ka mums ir uh, šīs te, šī te pēļņa jāizdala daudz līdztiesīgāk, vienlīdzīgāk nekā tas ir bijis līdz šim, ieskaitot arī pašu sākuma ražotāju. Ja mēs skatāmies uz līgumiem, tad šīs te nozares sektorā tas izskatās ļoti labi kā ideja. Taču būs problēma ar šo līgumu regulējumu Un ar to, kā mēs garantēsim pietiekami piena apjomu parādīšanos nākotnē. Es nedomāju, ka ziņojumā tas tiek garantēts un ka tas parādās. Tad, kad kvotas tīs, tiks atceltas, mēs nezinām, kas notiks ar ražošanas apjomiem. Iespējams, ka līgumi ļaus ieviest kaut kādu taisnīgumu cenās, vismaz lielāku taisnīgumu līdz, nekā līdz šim, taču īpatnībām dažādās Eiropas Savienības daļās uz ražošanas īpatnībām. Es domāju, ka noteikti ir, šī problēma ir noteikti jārisina. Pienražošanas sektorā mums ir jāskatās uz ražošanas faktoriem – Mūsu pieeja ir jābūt tādai, kas skatās uz visu šo sektoru kopumā un uz dažādiem tie aspektiem. Lielas paldies, Eivort, Eivort kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, gribētu izteikt komplimentus Nikolsonu kungam. Man bija prieks lasīt viņa ziņojumu, kurš ir tiešām labi sagatavots. Paldies Nikolson kungam arī par to, ka viņš vēlējās tikties ar dažādo politisko grupu pārstāvjiem, kas bija ieinteresēti šajā ziņojumā. Ja mēs runājam par līgumiem un par piena pūlingu, tad, manuprāt, tā ir ļoti laba doma. Manā valstī mēs jau esam sākuši koncentrēt kooperatīvu kustību. Es domāju, ka līgumi ieviesīs stabilitāti piena tirgu. Es varbūt varētu uzdot arī jautājumu, kā daži no šiem te ziņojuma apsvērumiem ietekmēs iekšējo tirgu. Ja runājam par tirgus caurskatāmību, tad, manuprāt, patiesās grūtības, kā komisija pat to jau ir atzinusi, ir sekojošās, ir grūti paredzēt, kas notiks tirgu. Es uzskatu, ka ir nepieciešama agrīnās brīdināšanas sistēma, ja vien iespējams. Mums vajadzētu nopietni apsvērt iespēju tādu izveidot. Bez tam, manuprāt, mums ir jāizpēt 2009. gada pieredze, jāanalizē arī patreizējā situācija īstermiņā. Iespējams, tirgus izskatās labi, un tomēr mums nav nekādu garantiju mehānismu, kas notiks, ja atkārtosies tāda krīze kā 2009. gadā. 2009. gadā mums bija tāds kā drošības tīkls 20 centi. Kā būtu, ja nebūtu nekādu ierobežojumu ražošanā un nebūtu nekādas manevrēšanas iespējas ar cenu? Mums ir jāatzīst, realitāte, ka šobrīd mēs neesam gatavi krīzē, nav nekādu mehānismu. Protams, ka krīzes iespējas ir pietiekami mazas, taču mana pieredze rāda, ka steidzīga pa produkcijas palielināšana nepie kā labi nenoved. Es domāju, laika periodu no 2011. līdz 2015. gadam zinu, ka ziņojumā nav tieši par to runa, taču es skatos uz šo te uh, paplašināšanās procesu, uz to, ka uzņēmuma aizņemas aizvien vairāk aizņēmums no bankām, tad manī rodas zināmas bāžas par to, ka varētu būt pārāk lielas nodevas par 28,8 eh, centiem. Manuprāt, ka tas varētu būt, eh, tas varētu radīt ļoti lielas problēmas. Eiropa 7 līdz 8% kvotu e, elastīgums varētu varbūt palīdzēt. Es domāju, ka līdz ar pieprasījumu pieaugumu paaugstināsies arī piena piegāde, bet mums ir jāskatās, kādas ir šīs pamat izmaksas, gan ražojot pienu, gan arī dabas katastrofas, kas notiek šeit pat Eiropā un arī citur. Tās varbūt tieši neietekmē mūs, bet var netieši ietekmēt. Viena litra piena ražošanas izmaksas šodien ir par 4 centiem lielākas nekā 2009. gadā. 28 centus maksā viena litra izveidošana, viena litra ražošana. Ko mēs varam piedāvāt vidējā laika posmā? Eiropas komisija saka, ka varētu veidot fermeru asociācijas un uh, komisija to atbalstītu. Tad ražošanas, ražošanas apjomi varētu tūdaļ pat pieaugt, bet tas neatbildēs uz visiem mūsu jautājumiem. Es domāju, ka ziņojums kopumā ir solis pareizā virzienā bet komisijai tomēr ir uzdevums skatīties uz vidējo laika posmu līdz 2015. gadam un arī tālāk pēc tam. Un visbeidzot, es uzskatu, ka agri vai vēlu mums ir jārunā par mazumtirgotāju pilnvarām un iespējām uzspiest savu gribu, ka viņi diktē šos cenu noteikumus. Ir nepieciešams vēl arī paralēls ziņojums šim. Paldies! Încă șapte colegi care doresc să ia cuvântul și am depășit de Mums vēl pašlaik ir pieteikušies izteikties septiņi cilvēki, un, uh, bet šī diskusija jau risinās pietiekami ilgi, tāpēc um, domāju, ka arī komisija vēl vēlēsies izteikties Smita kungam pašlaik vārds. Thank you. I, I will... Paldies, priekšsādātājs, izteikšos pavisam īsi. Un uh, nevienam nevēlos laiku atņemt. Gribēju apsveikt Džeimsu Nikolsonu. Mm par to, ka jūs uh, liekat savu, esat likuši savu vārdu zem šī ziņojuma. Es domāju, ka tas ir labs ziņojums, un tur nav īsti, īsti kam nepatikt toties uzklausoties Elvarda kunga komentārus, tad uh, ir jādomā arī par iekšējo struktūru un par piena pārstrādātājiem un tā tālāk. Mums jādomā, kur tad īsti ar, ir šīs problēmas. Tomēr es kā advokāts varētu teikt, ka mani uh, biedē šī tiesiskā struktūra, un ja mums nebūs kārtīga tiesiskā pamata, tad tas būs murgs. Tāpēc no savas puses es negribētu, lai šie līgumi būtu obligāti un lai tas nenotiktu visās dalības valstīm. Es domāju, ka ir nepieciešams arī paredzēt iespēju tirgus dalībniekiem pašiem noteikt, līguma noteikumus. Es domāju, ka tas nepadara tirgu caurspīdīgāku un vienkāršāku. Es domāju, ka neviens neo, neuzskata, ka tam tiem vajadzētu būt obligātiem. Gribēju pakomentēt arī citu kolēģu sacīto, ka ir nepieciešami stingrāki, ticamāki dati. Un pēdējā, pēdējo pāris gadu laikā mēs uh, daudz esam runājuši par krīzi un šie, šīs peļņas maržas jau ir īstenībā noteiktas. Bet papildus tam es ļoti gribēju teikt, ka atbalstu šo ziņojumu. Liels paldies Gutjēras kongam tagad vārds. Liels paldies priekšsādātājiem. Es arī izteikšos īsi. Neves kundze jau sacīja, ka šis ziņojums un komisijas priekšlikums nav pietiekami. Acīm redzot, mums būs jādomā arī par līguma nosacījumiem un sarunu vešanas nosacījumiem, kā arī jāuzlabo tie attiecībā uz ražotājiem. Es gribēju par šo ziņojumu sacīt sekojošo. Man personīgi ir bāžas par 128. panta B5 apakšpunktu, kur tiek um, ieviesti nacionālā līmenī konkurences uh, uzraudz, uzraudzības iestādi. Lai izvairītos no tā, ka rodas uh, spēcīgi kon konkurences kropļojumi. Es uh, neesmu pārliecināts ne par komisijas priekšlikumu, ne par Nikolsona kunga grozījumu. Es domāju, ka būtu milzīga kļūda nacionālajām konkurences uh, uzraudzības iestādēm atstāt tik daudz manevrēšanas iespēju, jo mēs zinām, ka tās, ko tās dara vislabāk, tā ir tikai interpretācija. Mēs zinām, ka tās izmanto dažādus kritērijus atkarībā no dalību valsts, un tas nozīmē, ka iekšējā tirgu rodas liela nevienlīdzība. Konkurences krūkspļojumi, līdzsvera trūkums atkarībā no tā, kā nacionālā konkurēt konkurences eh, uzraudzības iestāde interpretē šīs lietas. Es domāju, ka vislabākais būtu šo punktu svītrot vai arī vismaz konkrēti pateikt, kā mēs varam ierobežot šīs pilnvaras. Arī 185. pānta 7. punktā dalību valstīm tiek dotas pārāk lielas no manevrēšanas iespējas attiecībā uz obligātajiem līgumiem. Un divu iemeslu dēļ ja tas uh, nebūs noteikts par kā saistošs punkts, tad mēs saskarsimies ar citām problēmām šajā pārtikas ražu apgādes ķēdēm. debatēs, kur mēs vienmēr sakam, cik svarīgi ir uh, vienkāršot visu, cik uh, svarīgi ir lik, mazināt birokrā, birokrātiju, es nedomāju, ka tas viss palīdz īstenot šos mērķus. Tarabēlis kungs jau sacīja par 17. grozījumu to, ka viņš nesaprotot, kāpēc 33% ir samazināti uz 20% šajā grozījumā. Es domāju, ka tas uh, neatstās nekādu ietekmi uz to, lai tiktu stiprinātas uh, sārunu uh, vedēju pozīcijas. Es saprotu, ka šie 33% bija konsensus skaitlis, kas tika panākts pēc garām sarežģītām diskusijām padomē. Un es domāju, ka izmaiņas šeit uh, var piedāvāt tikai balstoties uz pamatotiem argumentiem. Par to mums vajadzētu vienoties pietiekami ātri. Un noslēgumā gribēju teikt, ka ir nepieciešams uzlabot arī ražotāju organizāciju definīciju. Es domāju, ka definīcija, kura pašlaik ir šai tekstā, ir pārāk vispārīga. Mums būtu nepieciešams izstrādāt uh, līdzīgu definīciju kā 126. pantā par kopējo tirgus organizāciju. Tātad šīs būtu organizācijas, kuras ir dibināts pēc paša iniciatīvas un kuras ievēro konkrētas mērķis un darbojas ar konkrētiem statūtiem. Es domāju, ka tekstā tas um, būtu jāiekļauj. Un uh, tagad vārds Lefāla kungam. Tāpat kā citi arī es sākumā teikšu, runāšu īsi, ne jau viss izteicās šeit īsi. Džēms, vispirms es arī pateikšu, ka tu tiešām esi paveicis lielu darbu un es apsveicu ar to, bet šeit ir ļoti liels problēmas ar šīm debatēm. Mēs eh, nezinām, ko mēs gribam aizstāvēt. Vai mēs gribam aizstāvēt šīs te nozars eh, konkurētspēju, vai mēs gribam cīnīties pret cenu svārstībām. Mums ir jāizvēlas. Ja mēs neizvēlēsimies, tad šis ziņojums nepiedāvās vispār nekādu risinājumu mūsu lauksēmniekiem, un tā ir liela problēma eh, komisijas priekšlikums un ziņojums šobrīd nepiedāvā ražotājiem skaidru risinājumu, un tā ir pamat problēma mūsu debatēs. Uh, Mēs nedrīkstam atgriezties pie 33%. Ta, tas ir absolūti nepieciešams uh, iet tālāk nekā šos 33% paturēt. Otrakārt, līguma ilgums, uh, cena, uh, Alberts Des par to runā, ja mēs gribam aizsargāt ražotāju, tad līguma ilgums un cena ir jānosaka uz pietiekami ilgu laiku, lai mēs izvairītos no cenu e, svārstībām. Tālāk par piena kvotām. Tās tiks atceltas. Un tas pats par sevi jau būs milzīga problēma, jo tāpat šodien ir liels grūtības un būs vēl grūtāk. Un mums ir nepieciešami specifiski līgumu noteikumi, it īpaši kalnu zonām, lai aizsargātu piena ražotājus. Līdz šim kvotas viņas aizstāvēja, un tagad viņas neviens vairs neaizstāvēs. Jose Bovē. Jose Bovē, lūdzu, nākamais runātājs. Arī es gribu teikt, ka Džeims ir mēģinājis darīt labāko, kas vien ir iespējams, izējot no sliktā komisijas teksta. Ļoti grūti ir panākt labu rezultātu no slikta izējuma materiāla. Kāpēc tas ir slikts? Tādēļ, ka šodien ir katastrofāla situācija. Kopš 2009. gada globāli nekas nav mainījies, piena ražotāju skaits aizvien samazinās, Un tie nav tikai mazie vai vidē ražotāji, kas beidz strādāt. Arī lielie ražotāji šobrīd slēdz ražošanu. Viņu kvota bija miljons litru, divi miljoni litru. Viņi beidz savu ražošanu tādēļ, ka tā vienkārši nav rentabla vairāk. Mums ir milzīgs struktūrāls problēmas. Šī situācija vēl vairāk pavairos ražošanas koncentrāciju, un līdz ar to būs neiespējami atkal dibināt mazus uzņēmumus. Jaunieši nevarēs iesaistīties šajā te ražošanā, jo investīcijas būs nepieciešams pārāk liels. Ja mēs vēlamies darīt galu piena ražošanai, tad komisija rīkojas pilnīgi pareizi ar šo te savu rekomendāciju par līgumiem, kā izēj no krīzes. Šie līgumi ir vērsti uz ražotāju, piena pārstrādātāju, uz viņu aizsardzību un nevis uz, ražotāju, uz piena ražotāju, tas ir uz zemnieku aizsardzību. Atkal būs tā, ka piena pārstrādes uzņēmēji uh, diktēs noteikumus un piena ražotājiem nebūs nekādas iespējas normāli iesaistīties debatēs. Ir, ize, ir kooperatīvi. Ļoti daudzās situācijās kooperatīvi gan izrādās vēl ļaunāk nekā privātu uzņēmumi. Un tāpēc es domāju, ka šajā te uh, rūpnieciskajā loģikā starp viņiem nav nekādas atšķirības, ja nu vien kooperatīvi varbūt vēl ļaunāki. Kas mums jādara? Pirmkārt, ir skaidri jāpasaka, ka kvotas beigsies un mums ir nepieciešams pirms 2015. gada atkal uzsākt debatas par jaunu, kā darīt tālāk. Ir jādefinē, kāds vajadzīgs ražošanas apjoms, kādām ir jābūt izēvielu cenām, indeksētām cenām ir nepieciešama arī caurskatāmība visā pārdošanas procesā. Mēs par to jau balsojam pagājušā gada 7. septembrī, kad balsojām par pārtikas ķēdi. Parlaments nobalso vienreiz savā ziņojumā par to, arī šajā jaunā priekšlikumā šī balsojuma rezultāts ir jāiekļauj. Šodien esmu ļoti uztraucies par situāciju parlamenta atzinumā mēs nedrīkstam stiprināt nevienlīdzību, kāda šobrīd jau pastāv starp piena ražotāju un piena produktu pārstrādātājiem. Continuare, domnul Egņu. Egņu kungam vārds. Pāris, pāris eh, punktu, ko es gribēju pakom, pa, pakomentēt. Daudzi saka, ka mm, ražotāji vēlas uh, sniegt savu ieguldījumu kaut kādos uh, procesos, bet um, tad uh, tie dos uh, priekšroku tiem, kas būs viņiem lojāli un, uh, sad, un uh, piedraudēs piensamniekiem, ka mēs pāris mēnešus neiepirksim jūsu ražojumu. Diemžēl šādu situāciju daļai radījuši arī lēmumi, kas ir pieņemti šajā ēkā. Tomēr, uh, kas tad īsti notiek? mums tiek piedāvāts piegādā, piegāžu menedžments, nevis, nevis cita veida risinājums. Un es uzskatu, ka piena industrijai ir jākļūst lojālākai un jāievēro disciplīna, jo, protams, ir tāda sistēma, kas uh, var saka, ka tad, ja jūs neiepa, ne, neiepirksiet mūsu pienu, ražotājiem ir jākļūst disciplinētākiem. Es pabeigšu ar punktu, ka likumdošana nekad nevar sakaut tirgu. Magīnesa kundzei vārds. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka mums jau laiks ir beidzies, mēģināšu runāt īsi. Paldies par šo ziņojumu. Runājot par 16. grozījumu, man ir bažas, kā 28. un 29. grozījums vaina šīta grozījuma pozīcijas. Tomēr man liekas skaidrs tas, ka ja zemnieks ir kooperatīva loceklis, tad līgums nav nepieciešams. Man liekas, ka kooperatīviem būtu jāapskata savu piegādas uh, eh, piegādas līdzsvars. Un es esmu runājis ar zemniekiem un esmu viņiem teikusi, ka viņiem jāsaprot, ka pēc kvotu atcelšanas viņiem varbūt nebūtu jāpalielina piena ražošana tikai tāpēc, ka viņi to var. Un kvotas tieši tāpēc arī bija ieviestas. Tāpēc mums ir atkal jāizdomā kaut kāds mehānisms, kam būtu tāds pats rezultāts kā kvotu sistēmai un es neesmu pārliecināta, ka līgumi panāks šādu te mērķi. Mums ir politiskā atbildība teikt ražotājiem, ka pastāv briesmas, ka brīdī, kad tiks atceltas kvotu važas, tas nenozīmē, ka tiek dota atļauja ražot aizvien vairāk piena. Grūtības ir tādas, ka pieprasījums samazinās. Nu, piedāvājumam ir cenas palielināties, tad, kad cenas ir eh, tendence palielināties, tad, kad cenas samazinās. Un es nezinu, vai līgums šeit būs daļa no risinājuma. Pēc tam, kad kvotas tika atceltas, mums ir atbildība runāt ar zemniekiem, mēģinot rast līdzsvaru tirgū. Un tas ir jādara neskatoties uz to, vai šeit mēs runājam ar kooperatīvu vai ar kaut ko tādu. Uh, Man liekas, ka mums jāskatās uz visu piegādes ķēdi, nevis tur jānodala privātie uzņēmē, kooperatīvi un tā tālāk. Es nezinu, kā to varētu risināt, bet tas jādara. Komisija īpaši uzsver ražotāju organizāciju stiprināšanu, man liekas, ka tas pat pārlieku tiek uzsvērts. Jo man liekas, ka otrā ķēdes galā notiek pilnīgi žņaukšana. Man liekas, ka mums tomēr vajadzētu paskatīties, kā tad līdzsvarot šo te ķēdi, jo ja mēs to neizdarīsim pareizi, tad piena sektorā varētu atkal būt krīze. Jā, būs eh, pieprasījums atbalstam no KLP, ja šis te tirgus sagrūs. Jā, šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā, bet Mums būtu varbūt godīgāk jāparunā par to, kas tad notiks ar zemniekiem pēc kvotu atcelšanas. Jā, daudzi grib paplašināt ražošanu, bet es viņiem saku, paskatieties, vai tas būs ienesīgi. Jo pretējā gadījumā zemniekiem nāksies absorbēt lielas izmaksas. Es nedomāju, ka būs daudz grozījumu šim dokumentam. Uh, bet nu, man bažas radītu kooperatīvu jautājums un saistītie grozījumi. Otkārt, es arī gribēju padomāt, kā šis te jautājums varētu ietekmēt iekšējo tirgu un piena produktu tirgu. Kalniec kundze. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju runāt par divām problēmām, ar kurām saskarās latviešu zemnieki, ar kuriem es konsultējos. Es gribēju pateikties referentam, jo daudzi referenta grozījumi bija skaidrāki nekā tas teksts, ko piedāvāja komisija. Tomēr ir bažas par 29. grozījumu par līgumiem. Mūsu zemnieki uzskata, ka būtu labi atstāt dalību valstu ziņā vai obligāti piemērot prasību par līgumiem vai nē. Jo Latvijā no 2008. gada mums ir standarta pirkšanas pārdošanas līgumi, un šos standarta līgumus var izmantot slēdzot līgumus ar ražotājiem, un šis eh, standarta līgums ir ļoti veiksmīgs. Vēl kāda problēma mūsu zemnieku skatījumā. Tā ir saistīta ar dažādiem skaitļiem, piemēram, 33%, 20%, 75%. Mēs uzskatām, ka mazākām valstīm būtu jāizdara izņēmumi, jo mēs esam mazi un mums ir jākonkurē reģionālajā tirgū priekšlikums par 75% slieksni, kā tas ir Nikolsona kungas ziņojumā, 1.26a2, tātad tas ir 19. grozījums. Kas šeit būtu svarīgi? Saprast, cik lielai jābūt maznozīmīgai piena ražošanai, lai būtu tiesības piemērot šo izņēmumu. Un nav arī skaidrs, kā šis te izņēmums tika aprēķināts saistībā ar vidējo piena ražošanas apjomu. Runājot par 20% pie, piedāvājumu priekšlikumu, šo priekšlikumu varētu atbalstīt tikai tad, ja piedāvātais izņēmums attiektos arī uz mazākām dalību valstīm. Pašlaik mums e, šis jautājums tomēr būtu jāpapēta vairāk, jo nav skaidrs, kā tas tiks izmantots Latvijā. Paldies! Hogarta kungs Eiropas e, komisijas vārdā. Uh, un gribētu lūgt viņam izteikties cik vien īsi iespējams. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, I can see from the... Uh, paldies, priekšsādātājs kundze, kā jau es redzu no šīm diskusijām, jūs redzat, ka šis priekšlikums ir izraisījis lielu interesi, un tas mums šķiet uh, ļoti labi. Protams, ka tas neatbild uz visām problēmām piena nozarē, tāda nebija, tāds nebija mūsu mērķis, un un ne jau komisārs un ne jau likumdevējs to var atrisināt. Bet ir jārēķinās ar to, ka primārais operators šajā kontekstā ir tirgus, to mums nevajadzētu aizmirst. Tā, tā ir KLP, mērķis ir orientēšanās uz tirgu, tomēr tajā ir iespējams paredzēt konkrētas garantijas, drošības tīklus, instrumentus, uh, kurš ļautu piena ražotājiem situācijā, kad iz, tiks atceltas kvotas, um, rīkoties ar instrumentiem, kas uh, mazinātu cenas vārstības un uh, runāt par līgumiem. Mēs redzam, ka piena ražotāji pašlaik ir sliktā situācijā risinot, kont, eh, risinot um, sarunas par līgumiem, un uh, viņi ir pietiekami sliktā situācijā arī kooperatīvos, kuros piedalās. Tomēr tā ir viņu vaina, ja viņa nenondrošina, ka kooperatīva vadība ņem vērā tā dalībnieku mērķus un ka šī vadība ir jānomaina, ja tā to nedara. Runājot par to, vai šie kooperatīvi ir tajā pašā laivā, kur piena pārstrādātāji un tā tālāk, tad man jāteic, ka tas tā nav. Šī priekšlikuma mērķis ir nodrošināt tiem iespēju, kuri nav kādā kooperatīvā, radīt ražotāju organizācijas. Tas būtu izņēmums no konkurences uh, tiesībām, lai šie ražotāji varētu risināt sarunas par cenām. Pašlaik, pašlaik, pašlaik to aizliedz konkurences likumdošana. Šādējādi ražotājiem tiktu, dotas, tiktu doti efektīvi instrumenti, kas uh, nākt par labu arī sabiedrībai, bet ir jānodrošina, ka, pirmai, ka tas ir pirmais solis kooperatīva darbībā. Tikai organizējoties, tikai apvienojoties, organizācijā konkrētā laikā, tāpēc tas ir iekļauts šai priekšlikumā, kad nu šī organizācija kļūst par kooperatīvu. Vai pat dodas vēl soli tālāk un kļūst par piena pārstrādātāju. Un es domāju, ka tieši šeit rodas pārpratumi, jo izskanēja versijas, ka uh, pārstrādātāji vēlēsies vienmēr samazināt šīs cenas. Tas varbūt attiecas uz tiem, kuri ir tādā situācijā, kas piegādā pienu pārstrādātājiem vai pienu, svaigpienu un tā tālāk. Tomēr moderniem pārstrādātājiem ir jābūt inovatīviem un tiem ir jācenšas radīt pievienoto vērtību. Ja pienotava darbojas šādā virzienā, tā ne tikai saņem lielāku, maks, lielāku cenu par savu uh, produktu, bet arī gūst citas labumus. Tāpēc ir lielas atšķirības starp Eiropas piena pārstrādātājiem, starp tiem, kuri darbojas uh, vecmodīgi un tie, kuri izmanto inovācijas. Piena ražotājiem ir jāorganizējas un jāorgan, jāorganizējas ražotāju organizācijās. Runājot par procentiem, es nedomāju, ka šeit vajag ieslīgt detaļās. Mēs piedāvājām šos 33% kā pragmatisku līdzsvaru starp to, lai sarunvedējiem būtu zināms spēks, bet uh, lai ražotāju organizācijas nekļūtu par savā ziņā monopolu un nenostādītu grūtā situācijā mazos un vidējos uzņēmumus. Mums ir paredzētas šīs garantijas konkurences saistībā, un tā ir laba situācija, jo tad, kad ražotāji un pārstrādāt, ra, pārstrādātāji ir vāji, tad uh, apvienojoties viņi iegūst papildu spēku. Tam tad ir arī paredzētas šīs organizācijas. Mēs droši vien runājam par izņēmumu atsevišķām dalībvalstīm, bet tā ir tā garantijas klauzula, kas ir paredzēta šajā priekšlikumā. Mums ir jāuzstājas to, lai par līgumiem būtu iespējams brīvi runāt, lai tur netikt noteikti minimālie vai maksimālie laika ierobežojumi un tā tālāk. Dalību valstīm nevajadzētu būt iespējai paredzēt noteiktu minimālo vai maksimālo līguma darbības termiņu, par to visu ir jābūt iespēja brīvi diskutēt, un iemesls tam ir tāds, ka vienā, nu, vienā gadījumā jūs e, varat nostādīt um, spēcīgākā situācijā pircēju, bet otrā gadījumā pārdevēju. Tāpēc e, tam visam ir jānotiek brīvās sarunās. Tas varētu radīt arī traucējumus kooperatīva noteikumos. Kooperatīviem ir dažādi noteikumi dažiem no tādi, dažiem tie ir tādi ekskluzivitātes no, noteikumi, citi saka, ka kāds ražotājs var pārdot gan, ko, gan kā kooperatīva dalībnieks, gan piegādāt citiem pārstrādātājiem. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs uh, piedāvātu brīvas sarunu vešanas iespējas ražotājam, kurš ir Kooperatīvā ir jābūt iespējai apvienoties ražotāju organizācijā un risināt sarunas vai ar kooperatīvu, vai ar pārstrādātāju, nodrošinot uh, to, ka netiek, neparādās jauni noteikumi, kas iejaucas uh, tajā, kā šie kooperatīvi tika, tiek veidoti. Briselē nebūtu jācenšas diktēt noteikumi šādām situācijām. Mums ir jāuzsver, ka liela daļa problēmas ir mazumtirdzniecības nozarē, bet piena ražotāji jau nerisina sarunas ar mazumtirgotājiem. Tie risina sarunas ar privātajiem pārstrādātājiem vai ar saviem kooperatīviem. Un atkal, ja kooperatīvs kārtīgi veic savu darbu, un nodrošina godīgu cēnu, tad šādā veidā rod šī godīgā cena starp uh, pircēju un uh, mazumtirgotāju. Mēs uh, nevaram šeit paredzēt minimālās cenas, kontrolēt apjoms un tā tālāk, jo tas nenodrošinātu to, ka ražotājs saņem lielāku daļu no pārtikas, no piena nozares, piena produktu ražošanas ķēdes peļņas. Mums ir jāstiprina piena ražotāju sārunu risināšanas iespējas, un ir acīm redzam, ka ņemot vērā atšķirības, viedokļa atšķirības gan padomē, gan šajā parlamentā, mums nekad neizdotos iznākt panākt vienošanos par šādu priekšlikumu priekšstādātāji domāju, ka šeit pielikšu punktu, vēl ja es daudz varētu pastāstīt par deleģētajiem aktiem un par um, daudzām citām lietām, tomēr nedomāju, ka šobrīd ir īstais laiks. Šobrīd es gribētu aicināt komitejas dalībniekus sagatavot uh, tu, savus grozījumus. Mēs, protams, ar interesi ar tiem iepazīsimies un tad arī varēsim turpināt šo diskusiju. Paldies! Hurgārdu, ja rakumu rūk. Paldies, Hugārda eh, kungs. Gribētu pašlaik eh, vēlreiz dot vārdu Džimam Nikolsonam. Funkcionēja. Uh, thank you. Uh... Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās debatēs. Es zināju, ka daudziem kolēģiem būs interesi. Nezinu, vai kol daudziem kolēģiem tas interesēs bet e, šodien, šodien ļoti daudz piedalījās šajās sarunās, un līdz ar to šī tēma ir svarīga gan mums, gan arī ražotājiem. Paldies, e, Žozie Bovē, ka jūs pateicāt, ka man bija jāsāk šis darbs izējot no diezgan sliktas kvalitātes izēju materiāla. E, paldies, ka tu šādu alibī man piedāvāji. Es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad atkārtoties. Debats jau ir notikušas. Es gaidīšu atkal vēl grozījumus. Kopā ar ēnu referentiem mēģināsim vēl nonākt pie konsensusa. Es eh, esmu par to, lai mēs atstātu 20%, daži citi varbūt būs pret to, bet mēģināsim rast kaut kādu saprātīgu vidusceļu, vai tie būs 30, e, kaut kas starp 33 un 20%. Dantana kungs e, teica, ka tirgus ir jāmenedžē stabilā veidā. Un mm, Citi teica, ka ja mēs šo lietu salēdīsim grīstē, tad tā būs īsta katastrofa. Vairāki no mums, ieskaitot arī mani, teica, ka šis priekšlikums ir nepilnīgs, jo par mazumtirgotājiem tajā nav runas protams, ka varētu mēģināt to arī iekļaut, bet es domāju, ka te būs ļoti, ļoti grūti to iekļaut, un arī šo ziņojumu rakstīt ir grūti, un šo priekšlikumu izstrādāt grūti, tādēļ, ka trūkst šī te e, mazumtirgotāju aspekta. Nākamais jautājums par cenu svārstībām. Būsim uh, godīgi sarunās. E, ja līgumi tika parakstīti pirms 9 vai 12 mēnešiem, tad šodien tiem vairs nav nekādas jēgas, jo ir daudz augstākas izmaksas gan e, lobarībai, gan degvielai un citam. Mums ir nepieciešams kaut kāds elastības elements e, elastīgiem, e, elastība būs izdevīga gan ražotājiem, gan arī pārstrādātājiem. Cenu svārstības pasaules tirgu mums rada grūtības izstrādāt likumdošanas aktus, kas būtu ļoti stingri. Es piekrītu komisijas pārstāvim. Uzskatu, ka labākais veids, kā skatīties šo priekšlikumu, ir kā uz vienu soli tālā ceļā līdz mūsu galīgajam mērķim. Es domāju, ka mums jāskatās, kur mēs varam palīdzēt šajos te līgumos. Līgums ir tā kā dubultgriezīgs zobens. Pirmkārt, tas nāk eh, par labu gan pienražotājiem, un otrkārt arī piena pārstrādātājiem. Abām pusēm ir jāpilda kontrakta vai līguma nosacījumi. Eh, pienražotājs nevar teikt, es vairs nepiegādāšu pienu, un pienu uzpircējs nevar teikt, es vairs nepirkšu pienu ir nepieciešams kaut kāds kompromiss šajos līgumos, tad, ja cenas paaugstinās vai pazeminās. Priekšsēdētāji, es zinu, kā laika galīgi nav daudz, patiesībā mēs to esam pat pārtērējuši, bet ir viens jautājums, ko es gribētu vēl pieminēt, kas šeit izskanē. Eiropā ir 27 dalību valstis. Kad tiks ieviesta šī likumdošana, iespējams būs jau 29 dalību valstis. Ir dažādi reģioni, dažādas daļas dalību valstīs, un viens risinājums nedara pilnīgi visiem. Un tas mums jāpatur prātā. Varbūt mazliet vairāk nekā līdz šim. Mums ir jāatstāja dalību valstīm elastības iespējas, lai tās varētu ieviest tādu likumdošanu, kas tomēr ir piemērota. Tas nebūs viegli, taču es gaidīšu jūsu grozījumus sadarbošos ar jums un mēģināsim rast kompromisus, lai mums būtu kaut kāds vērtīgs priekšlikums. Varbūt ir nepieciešama klauzula, ka pēc divu ar pusgadiem mēs pārskatām šo priekšlikumu. Varbūt man nav taisnība, taču es domāju, ka ar visiem ēnu referentiem kopumā, diez vai mēs tomēr trāpīsim desmitniekā un ar pirmo reizi izstrādāsim labāko iespējamo priekšlikumu. Lielas paldies jums par jūsu līdzinēju ieguldījumu, paldies par debatēm, kas, manuprāt, bija ļoti labas. Mēģināsim tuvāko mēnešu un nedēļu laikā izstrādāt kompromisu, kādu vien tas iespējams. Mulțumesc, Jim. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea... Lielas paldies, Jim atgādināšu, ka termiņš, kuram var ies, līdz kuram var iesniegt grozījuma priekšlikums, ir 22. mārts 2012. Un tādējādi pārējiem pie nākamā punkta darbu kārtībā, proti seminārs par lauksaimniecības produktu kvalitātes schēmām. Šeit ir iesniegti divi priekšlikumi, viens par kvalitātes regulējumu lauksaimniecības produktiem un otrs uz tirniecības standartiem. Abi šie priekšlikumi ir pašlaik padziļināti, un tajos ir iekļauti daudzi parlamentā piedāvātie grozina, grozījumi. Mēs šodien rīkosim par šiem diviem dokumentiem diskusiju. Un labprāt gribētu aicināt šeit Denis Patīnī, kurš runās par kvalitātes politikas nākotni, KLP ietveros pēc 2013. gada. Un uh, Žils Alērs runās par mazajiem radotājiem, bet uh, vispirms Fantīnī kungs. Vārds jums. Paldies priekšsādātājiem. Domnule Pantin, aveți cuvântul. Okay. Grazie. Eh, salutare tutti i presenti, desidero ringraziare. Paldies. Es gribēju pateikties lauksaimniecības komitejai par to, ka uzaicinājāt man uzstāties šajā seminārā par Eiropas kvalitātes politikas nākotni. Tāpēc nekavējoties es gribētu eh, pastāstīt jums par savu ziņojumu, kas ir sadalīts trīs daļās. Pirmkārt, par augstas kvalitātes produktu nākotni KLP ietvaros, iesaistot arī ražotāju aspektu. Otrā daļa būs saistīta ar kvalitātes pakotnes e, reakciju uz šīm problēmām. Un treškārt nākšu klajā ar priekšlikumiem, ko varētu izpildīt, lai palielinātu konkurētspēju un šo produktu ekonomisko vērtību. Pirmais jautājums, kam gribēju pievērst uzmanību, ir kvalitātes politika. kuru novērtē Eiropas ražotāji, jo kopš 92. gada ir piešķirtas apmēram tūkstots geogrāfiskās norādes, tomēr tas nav palielinājis šo produktu noietu. Pirms dažiem gadiem tika veikts pētījums, kurš atklāja, ka tikai 8% no Eiropas iedzīvotājiem spēja atpazīt šīs geogrāfiskās norādes. Lai gan daži produkti bija varbūt um, populārāki dažās vietās, tādā kā Itālija vai Portugāli. Nu, bet tas bija tikai nu, tāds daļa no to dabīgās ekonomiskās attīstības cikla. Jūs e, sledos redzēsiet, ka pēdējo četru gadu laikā no 2005. līdz 2008. gadam par 15% ir palielinājusies šo produktu reģistrācijas vērtība, bet tas ir tikai 6%. Lai saprastu, no kā tad sastāv šie produkti, jāsaka, ka 14,2 miljardi ir krietni mazāk nekā lielākā lauksaimniecības uzņēmuma apgrozījums Eiropā. Kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka ražošanas sistēma ir fragmentēta, ir mazi ražotāji, mazi pārstrādātāji un tādējādi arī uzlabojumi ir mazi. Vidējā prēķina rāda, ka šeit mēs runājam par vērtībām, kas ir zemāks par 20 tūkstošiem eiro. Tomēr šajā sistēmā ir arī citas jomas, piemēram, sieri, gaļas, alus, kam ir lielāks ražošanas apjoms. Un šo trīs sektoru kopējā ražošanas vērtība ir 35% no kopējo reģistrēto nosaukumu skaita. ir skaidrs, ka šādas attīstības pamatā ir soda pasākumi, jo patērētājiem nav informācijas par šiem un izpratnes. Jo šādu proje, produktu stiprā puse ir tāda, ka tad, kad klients tās atpazīst, tos atpazīst, viņš ir gatavs maksāt vairāk. Un šajā grafikā jūs redzat, ka vidēji šādi produkti ir spējīgi, ir Šādus produktus var pārdot par dārgākām cenām nekā vidēji tirgū. Vēl kas ir interesanti. Eh, šie apsvērumi ir KLP reforma pamatā. Geogrāfiskās norādes produkti ir saistīti ar konkrētiem reģioniem, to ražošana ir saistība ar konkrētiem reģioniem, attiecīgi arī likumdošanas akti ir pieskaņoti un ražošanas vērtība arī ir vairāk saistīta ar reģionālo attīstību, teritorijas eh, uzlabošanu un tā tālāk. Un tie arī ciešāk saistīti ar citiem ekonomikas sektoriem, piemēram, tirzniecību un turismu. Otrā daļa manā uzstāšanās. Tātad kādas ir vajadzības, kā mēs varētu uzlabot konkurētspēju un tirgus pozīciju? Viena no vajadzībām ir saistīta ar starptautisko aizsardzību, jo 18% no šo produktu vērtības ir saistīta ar tirzniecību starptautiskajos tirgos, un 55% no šīs te summas nāk no tirzniecības trešajās valstīs. Summas nav pārāk liels, tāpēc tirgus potenciāls ir nozīmīgs. Un to var secināt no fakta, ka daudzās trešajās valstīs var atrast šādu produktu imitācijas. Pirms dažiem gadiem tika veikts pētījums, kuru rezultātā atklājām, ka imitācija tirgus daļa itāļu geogrāfiskās izcelsmes produktiem ir tikpat liela kā īstajiem produktiem. Un tas vienkārši norāda, cik liels ir tirgus potenciāls šādiem produktiem ASV tirgū. Nu, tad ko tad kvalitātes pakotne piedāvā, lai šādas problēmas risinātu? Mums ir jāuzlabo aizsardzība Eiropas līmenī, pateicoties tam, ka mēs piedāvājam izveidot sistēmas geogrāfiskās izcelsmes norāžu produktiem visās dalību valstīs. Mēs arī, izmantojot reģionālas attīstības fondu, varētu finansēt visas nepieciešamās atti, eh, eh, aktivitātes, izveidot prakses, kas aizsargātu šo te, šos te produktus no viltošanas. Tādējādi mēs sniegt nepieciešamo finansējumu, lai izvairītos no tā, ka patērētājiem nav īstas izpratnes par šiem produktiem. Tomēr vēl joprojām būtu problēma starptautiskā līmenī. kur nevar piemērot regulu 510. Tur varbūt varētu izmantot trips līgumus par e, intelektuālā īpašuma aizsardzību. Varētu izmantot arī trips līguma 23. pantu, kur 94. gadā tika teikts, ka jāizveido multilaterāla atzīšanas un reģistrācijas sistēma konkrēti vīniem. Tomēr nekur netika noteikts, kā tad to jādara un kad to būtu jādara. Un tas nozīmē, ka PTO dalībvalstīm ir dažādas pozīcijas un viedokļi par šo. Divi svarīgākie viedokļi nāk no Eiropas Savienības, kur, kuru atbalsta uh, vairāk kā simts citas valstis - Brazīlija, Āfrika un tā tālāk. Tātad, ka šo sistēmu jāpiemēro ne tikai vīniem, bet arī citiem produktiem. Šo sistēmu uzraudzītu PTO sekretariāts un tā būtu saistoša valstīm, kas ir pievienojušās. Un tādējādi tiktu atzītas izcelsmes norādes Un tad mums ir ASV, Jaunzēlandes, Kanādas, Austrālijas pozīcija, kas nevēlas attiecināt šo te sistēmu uz citiem pārtikas produktiem un vēlas vispār, lai šī te reģistrācijas sistēma būtu brīvprātīga. Nu, skaidrs ir, ka sarunas PTO norisinās. Un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai definētu noteiktu šo te reģistrācijas procesu un kā risināt visus saistītos jautājumus, piemēram, izmaksas eh, un tā tālāk. Kvalitātes pakotnes ietvaros uh, šādu produktu definīcijas tiek saskaņotas ar definīcijām, kas tiek izmantotas starptautiskā līmenī, un cerams, ka attiecīgās sarunas arī tiks veiksmīgi pabeigtas. Vēl viens veids, kā aizsargāt šos te izcelsmes norādes produktus, būtu slēdzot savstarpējus nolīgumus. Bet šie līgumi ir saistoši tikai līgumslēdzēju pusēm. Otrā prasība - ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produktu ražotājiem, uz kur jau atsaucās arī iepriekš, ir ražotāju līgums slēgšanas spēka uzlabošana. Eh, tas ir saistīts ar ražošanas specifiskajām īpatnībām, jo mums ir daudz mazu saimniecību kas ražo nelielus produktu daudzumus. Un manos slaidos jūs varat redzēt dažus piemērus. Piemēram, Itālijā. Mums ir 1,1 miljons uh, produktu tonnu un ir vairāk kā 60 tūkstoši zemnieku. Piemēram, sieras sektorā fragmentācija ir vēl lielāka. Itālijā 450 tūkstoši tonu produktu ražo apmēram 1400 piena ražošanas uzņēmumu. Līdzīga situācija ir arī Spānijā. Problēma ir saistīta ar to, ka šie mazie ražotāji nonāk lielu mazumtirzniecības uzņēmumu rokās, jo, piemēram, 75% Francijas sieru izplata lielie izplatītāji. Nu, tā varētu teikt, ka kopumā šie geogrāfiskās izcelsmes produkti saskaras ar tādu smilšu pulksteņa efektu. var redzēt, ka 30,7 miljoni novietņu kopā ar lielu skaitu uzņēmumu pārtikas ražošanas sektorā strādā priekš vairāk kā 500 tūkstošiem patērētāju, un viņiem ir jāiziet cauri šim šaurajam punktam, kas ir mazumtirgotāji. un šis, šis sas, sašaurinājums eksistē, jo izplatītāji, izplatīšanas funkcijas ir koncentrētas nelielā, neliela uzņēmuma skaitā. Piemēram, Francijā vairāk 80% produktu šādi tiek izplatīti, Vācijā vairāk kā 70, līdzīgi Spānijā un Itālijā. Un tā ir problēma visiem Eiropas ražotājiem. Un šo konkrēto produktu eh, gadījumā problēmas ir vēl lielākas. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, ražošanas disciplīna ietekmē dažādus ražotājus, un ražotāju nelielais izmērs neļauj viņiem izmantot pietiekoši liela apjoma resursus, lai konkurētu ar lielajiem zīmoliem jo lielāks ražošanas apjoms tiek ražots mazajos uzņēmumos, jo lielāka koncentrācija mazumtirzniecības eh, stadijā, posmā, un jo lielāks, lielāka ietekme ir uz visiem ražotājiem. Tad, kad cenas mainās un cenas pazeminās zem ražošanas izmaksām, atsevišķi ražotāji nevar pazemināt vēl vairāk savas izmaksas, jo viņiem ir jāievēro ražošanas disciplīna, jeb ražošanas process, un tādējādi rodas zaudējumi. Un tādējādi uzņēmumi tiek slēgti, un tas būtiski ietekmē dažādus aspektus - produktu ražošanu, viet, eh, attīstību vietējā līmenī, tiek zautēts kultūras, sociālais mantojums un tā tālāk. Kā tad šī pakotne varētu uzlabot šādu uzņēmumu stāvokli? Tā atzīst ražotāju grupējumu, apvienību, nozīmi, uzraugot ražošanu un informējot patērētājs par šiem produktiem. Tas ļauj arī uzlabot sarunu vešanas spēku šiem te ražotājiem. Ļauj arī labāk plānot ražošanu, protams, uzlabot arī kvalitāti, atbilstoši tendencēm tirgū. Pēdējā lieta, ko es gribēju pieminēt, ir horizontāla prasība, kas ietekmē visus lauksēmniekus Un tā nāk no jaunās KLP reformas, un šeit ir runa par birokrātisko vienkāršošanu. Kvalitātes pakotne piedāvā izmaiņas, lai uzlabotu simplifikācijas vienkāršošanas procesu, piemēram, samazinot laiku, kas nepieciešams pieteikumu analīzei, samazinot pieteikumu izskatīšanas termiņu no viena gada līdz sešiem mēnešiem. Tomēr joprojām pastāv atsevišķas schēmas pārtiks produktiem un vīnam un alkoholiskajiem dzērieniem. Ja šīs schēmas tiktu apvienotas, tad būtu iespējams eh, organizēt kopējas kampaņas. Vēl viens aspekts. Pie tā jau pieskārāmies runājot par regulējumu konkrēti deleģētajiem aktiem. Uh, 2090. punkts TFU līgumā nosaka, ka komisija var izmantot deleģētos aktus, lai mainītu likumdošanas aktu nebūtiskos elementus. Piemēram, nosakot kaut kādus tehniskus parametrus vai mainot kādus citus likumdošanas akta elementus. Nu, šādai praksē jābūt kā izņēmumam, nevis tā būtu jāizmanto bieži, lai netiktu izjaukts institucionālais līdzsvars un tiktu uzlabota likumdošanas procedūru caurskatāmība. Jāatceras, ka regulās par augstas kvalitātes produktiem ir priekšlikumi par lauksaimniecības produktu kvalitātes schēmām. Šeit ir runa par pantiem no 18 līdz 51. Tiek skatīti arī jautājumi, kas varbūt nav tik būtiski, piemēram, kādus produktus varētu reģistrēt kā geogrāfiskās izcelsmes norādes produktus, vai, piemēram, tiek skatīta piegādes puse, piedāvājuma puse. Un tad varbūt vēl tādi tīri personīgi komentāri. Es uzskatu, ka Eiropas kvalitātes sistēmas stiprie punkti būtu jābalsta tikai uz reģistrēto nosaukumu skaitu. Vairāk būtu jāskatās uz šo produktu sociālo un ekonomisko vērtību. Ir skaidrs, ka varētu saražot varbūt vairāk, produktu, kas nāk par labu sabiedrībai, uzlabojot konkurences tirgu un dodot iespēju attīstīties zemniekiem. Daudz šie produkti nav nozīmīgi pēc savas vērtības tirgū, un tādējādi varētu rasties problēmas ar piekļuvi tirgiem. Un varbūt tā ir arī viena no lielākajām vai nozīmīgākajiem trūkumiem Eiropas kvalitātes politikās. Tā vietā, lai veicinātu šo produktu konkurētspēju, šī te politika mēģina saglabāt šos produktus. Un ja mēs runājam par saglabāšanu, tad tā vairs nav ekonomikas politika, tā ir sociālā politika, mums jārunā par attīstību. Mums ir jāizlabo šī politika un nevajadzētu koncentrēties uz reģistrēto produktu skaita palielināšanu. Piemēram, tā, lai pēc desmit gadiem mums būtu divi vai trīs tūkstoši produktu. Mums labāk būtu varbūt divkāršot šo te tūkstos reģistrēto produktu ražošanas vērtību. Un tāpēc mums būtu jādomā par kvalitātes politiku, kas ļautu lai sniegtu ražotājiem instrumentus, ar ko uzlabot konkurētspēju. Es veicinātu ražotāju grupu izveidi. Tādējādi viņi varētu plānot ražošanas procesu atbilstoši tirgus prasībām, varbūt varētu organizēt kampaņas, lai veicinātu šo produktu atpazīstamību tirgū. Mums sistēma būtu arī jāpadara uh, racionālāk. Šeit es runāju par certifikācijas sistēmu, tā lai starptautiskie partneri atzīst mūsu kvalitātes sistēmu un atzītu, ka šie produkti atšķirās no citiem produktiem tirgū. Paldies! Lielas paldies, Pantīnī kungs! Un tagad vārdu došu otram ekspertam, kurš šodien ir klāta Žilam Lēram, lūdzu. Merci, monsieur le président. Euh, bon. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Labdien visiem. Gribētu pateikties komitejai par to, ka jūs man uzaicinājāt un aicinājāt uh, uh, izklāstīt šo prezentāciju par mazajiem lauksaimniekiem un par vietējiem tirgiem Eiropas kvalitātes politikas kontekstā. Es sākušu ar globālo kontekstu, kādā mums jāuzdod šie te mazo ražotāju uzņēmumi, tad pavisam īsi aprakstīšu kvalitātes pakotnes saturu, mēģināšu definēt eh, mazos lauksaimniecības uzņēmumus un naturālās saimniecības, un pēc tam nobeigšu ar dažām rekomendācijām un vēl jautājumiem, kas nav atrisināti. Runājot par vispārējo kontekstu Gribētu pasvītrot pavisam īsi un neizvēršot šo tēmu to, ka ir notikušas milzīgas pārmaiņas pēdējās desmitgades vai divdesmit gažu laikā starptautiskā līmenī konkurences jomā. Ir vairāki jautājumi, kas šeit ir svarīgi. 90. gados mēs runājām par pavērsienu uz kvalitātes vai uz pakalpojumu pusi, un vēl ir divas tendences, kas attiecas uz patērētāju pieprasījumu. Uh, ir mm, modē nākuši dažādi godīgās tirdzniecības produkti, taisnīgās tirdzniecības produkti un tādi produkti, kas palīdz glābt pasauli. Un otrkārt, pakalpojumu pieprasījums, proti e, pusfabrikāti, restorāni, sabiedriskā ēdināšana kopumā, bioloģiskās produkcijas e, grozi, ko var iegādāties un tā tālāk. Pie par šādiem te vispārīgiem, vispārīgām izmaiņām runājot, ir jāpiemin arī politisko, politiskā diskursa izmaiņas pēc 2007. 2008. gada krīzes. Politiskais diskurs atgriezās pie regulācijas jautājumu. Un šajā kontekstā jāpiemina arī līgumi ekonomikā, kas tiek slēgti. Tālāk, ja mēs pievēršamies kvalitātes pakotnē un tās saturam, te jāsaka, ka ģeogrāfiskās e, izcelsmes norāžu produkti ir strauji pieauguši, to skaits ir pieaudzis kopš 92. gada, ir aizvien vairāk brīvprātīgo certifikācijas sistēmu, manuprāt, ir 440 šādas sistēmas komisijas e, E, informācijā tas parādās. Un arī ir dažādi lauku attīstības projekti, kas var sniegt atbalstu bioloģiskās produkcijas un kvalitatīvu produktu ražotājiem. E, gribētu pasvītrot dažus jauninājumus šajā kvalitātes pakotnē. Tiek uzsvērta grupu loma, ražotāju grupu loma kvalitātes sistēmas pārvaldībā un tirgus pārvaldībā, tieši tirgojot šos kvalitatīvos produktus. Tālāk, ja pievēršamies mazām zemnieku saimniecībām un vietējiem tirgiem, tad šeit kvalitātes pakotne uzsver to, ka pētījumi rāda, ka mazākajiem ražotājiem ir grūti piedalīties šajās te kvalitātes atbalsta schēmās, No otras puses eh, tiek runāts par kopējas lauksaimniecības eh, politikas reformu, un šajā reformā ir uzsvērts, ka ir nepieciešams ievērs, ieviest kvalitātes dimensiju, eh, un ņemo, jāņem vērā arī konkurēt spēja. Nav tikai jāatbalsta kaut kāda īpaši atbalstām reģioni vai tradicionālā praksa, kā tas ir bijis līdz šim. Nē, šoreiz eh, daudz vairāk tiek izcelta konkurētspēja un tirgus spēku samāru līdzsvarošana visā pārtiks piegādes ķēdē. Specifisks atbalsts ir paredzēts mazajiem uzņēmējiem laukos. Kāda ir lauksaimniecības loma? Nu, es domāju, ka šeit mums ir jāizdara atšķirības starp naturālo saimniecību un mazajiem lauku uzņēmumiem vai saimniecībām kopumā. Naturālā saimniecība ir sociāli svarīga parādība. Tā ir atkarīga, protams, no katras dalībvalsts ekonomiskās konjunktūras eh, vai arī no reģiona īpatnībām. Eh, naturālā saimniecība visvairāk izplatīta jaunajās dalību valstīs. Šī veida saimniecība ir cieši saistīta ar e, ekonomikas neformālajiem slāņiem, un tā ir saistīta ar valsts sociālās aizsardzības politikām. Naturālā saimniecība e, neapšaubāmi dod savu ieguldījumu arī lauku ainavas veidošanā un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā laukos. Tas ir jāpasvītro. Mazās saimniecības piedalās uh, gan ar saviem produktiem, gan pakalpojumiem vietējā tirgu. Mazās saimniecības bieži vien ir autonomas no uh, eh, inputa viedokļa, un tās ir daudz funkcionālas no ražotās produkcijas viedokļa. Mēs redzam, ka pēdējā laikā notikusi evolūcija šajā nozarē ir uh, izveidojušās ģimenes saimniecības, kas ir tomēr profesionālas. Tās dod ieguldījumu ne tikai ainavā un bioloģiskā daudzveidībā, bet arī izplata lauksaimniecisko ražošanu dažādos reģionos, ieskaitot arī kalnus. Protams, ka attiecībā uz šādiem dažādiem uzņēmumiem varētu būt dažādi atbalsta mehānismi. Ja mēs runājam par Eiropas līmeni, tad Lauksaimnieka status nav labi definēts šobrīd, kāds ir viņa tiesiskais status. Eiropas līmenī tas netiks definēts arī nākotnē, tam ir jānotiek dalību valstu līmenī. Zemnieku uzņēm, zemnieku saimniecības ir ļoti dažādi lielumi Eiropā atkarībā no reģioniem ja mēs par vismazākiem uzņēmumiem uzskatām tos, kuru platība ir mazāk nekā divi hektāri, tad tie tomēr šīs saimniecības veido 47% no Eiropas Savienības zemnieku saimniecībām un aizņem 3% no visas lauksaimnieciskā apstrādājumās zemes. 47% ir uh, E, daudz mazāks skaitlis, ja mēs, būs saruks daudz vairāk, ja mēs ņemsim vērā tikai tās saimniecības, uz kurām attiecas tiešie maksājumi un kuras e, tiek pakļauts pirmajam KLP pīlāram. Ja mēs skatāmies uz tādām saimniecībām, kuras ir lielākas par desmit hektāriem, kuras ir mazāks par 10 hektāriem, tad tomēr ir arī šajā uzņēmuma grupā ļoti daudz ģimenes uzņēmumu. E, šie uzņēmumi var saņemt tiešos maksājumus. E, ir nepieciešama tomēr vienkāršāk tiešo maksājumu piešķiršanas schēma šādiem maziem uzņēmumiem. Bez tam ir arī vesela virkne mazo uzņēmumu, kurus ietekmēs lauksaimniecības politikas izmaiņas, ieskaitot arī kvalitātes pakotni. Runājot par naturālo saimniecību, tad Šeit problēma ir ar sliekšņiem, kas ir kādi rādītāji jāuzrāda saimniecībai, lai varētu saņemt Eiropas atbalstu. Savulaik Eiropas fondā lauku attīstībai bija pārstruktūrēšanās kredīti iespējas. Bet, diemžēl, šīs te palīdzības saņemšanas iespējas ir visnotaļ ierobežotas. Par mazajiem, eh, mazām saimniecībām runājot ir dažādi mehānismi, kas varētu padarīt taisnīgākus KLP maksājumus. Nu, piemēram, e, īpašu fondu izveidošana, izdalīšana mazajiem uzņēmumiem, ņemot vērā strādājošo skaitu, tāpat arī ekoloģisko komponentu ņemšanu vērā. Uh, atbalsts sniegšanas sistēmas vienkāršošanu. Un ir nepieciešams domāt vienmēr par šiem mazajiem uzņēmumiem, kā viņi varētu saņemt atbalstu. Francijā ir vairāk pētījumu, un es domāju, arī citās valstīs ir pētījumu. Ja mazās saimniecības piedalās mazāk pabalstu saņemšanā un kvalitātes schēmās nekā lielie uzņēmumi, Tad to vajadzētu novērst. Ja šie uzņēmumi vairāk izmanto šīs kvalitātes schēmas un kvalitātes atbalstu, tad viņiem būs lielāks izredzes pastāvēt un izdzīvot šajā konkurences tirgu. Mēs uzskatām, ka vajadzētu iesaistīt šos uzņēmumus kvalitātes schēmās. Tas nozīmē, ka varētu uzlaboties kolektīvās eh, investīcijas, lai uzlabotu infrastruktūru dažos reģionos ir nepieciešams informēt lauksaimniekus par šīm te līdzekļu saņemšanas iespējām un arī par padomu saņemšanas iespējām. Runājot par ilgspējīgu attīstību, kurā jāiekļauj mazie lauksaimnieki, ir jāņem vērā daži svarīgi aspekti. Pirmkārt, lauksaimniecības resursu saglabāšana, lai ražošana vispār varētu notikt, un otrkārt, ilgtspējīgas attīstības jautājums saistībā ar pārtikas sistēmu izveidi. Mums ir jāpasvītro pirmkārt tas, cik svarīgi ir vietējie projekti, tiem ir sava loma integrācijā. Tie rada gan vīdes pakalpojums, gan arī kvalitatīvus produktus rada, iesaistoties kvalitātes schēmās. Un šiem maziem uzņēmiem varētu būt arī loma, reģionālā loma sistēmu harmonizēšanā. Par kvalitātes schēmām Eiropas Savienībā mēs jau esam runājuši, un es arī pieminēju runas sākumā. Bet tagad gribētu vēl pieminēt trīs no tiem punktiem, kas ir redzami slaidā uz ekrāna. Es šeit domāju par geogrāfiskās izcelsmes norādes produktiem. Tie ir tā kā kultūras mantojums, un šiem produktiem ir jāņem vērā urbānā patēriņa evolūcija. Um, šis produkts ir ne tikai produkts vairs, bet arī kā pakalpojums. Otrakārt, jāņem vērā gan sociālie, gan ekoloģiskie apsvērumi. Šī produkcija ir jāizceļ un jānovērtē. Mēs varam iedomāties, ka ir grupas, kas izstrādā šādus te produktus vai uzņēmumu, varētu uzņemties saistības, integrēt šo produktu pār, pārdošanas tirzniecības schēma, e, schēmā un arī ņemt vērā vidas apsvērums, izcelt vidas apsvērums produktu ražošanā. Nepieciešams attiecīgs marķējums, protams. Par mazo lauksaimniecības uzņēmumu iesaistīšanos tirgu un, teiksim, KLP otrajā pīlārā. Šeit šobrīd ir ekonomiskie šķēršļi Tie ir saistīti ar izmaksām sertifikācijā un tirgus piekļuvē, piekļuvē, bet ir arī kultūras un sociālas dabas šķēršļi. Kultūras šķēršlis eh, varētu būt tāds, ka cilvēki ne, nav informēti par šiem produktiem. Iesaiste kvalitātes schēmās konkrētā vietā būs saistīta no pārvaldības reģionā un no ekonomiskās un sociālās varas sadalījuma. Vajadzētu pasvītrot arī, ka ir teritoriāls īpatnības šādu te preču izplatībā saistībā ar algām, ar konkurenci starp dažādiem, dažādām precēm. Piemēram, turismu zonās ir vieglāk atrast noiet šiem īpatnējiem produktiem. Veidojas arī jaunas vietējā tirgus formas, par kurām es runāšu nedaudz tālāk savā prezentācijā. Ir viens punkts, ko es vēl piemirstu pieminēt. Kvalitātes sistēmas Produkti ar geogrāfiskās izcelsmes marķējumu ir svarīgi starptautiskajā tirdzniecībā un apmaiņā, taču galvenokārt tās, tos tomēr tirgo nacionālajā, vietējā tirgu vai reģionālajā tirgu. Tātad tiem ir tieši saistība ar lauku vidas attīstību. Mums ir jāatzīst tas, jāatzīst šī funkcija, ka šie produkti integrē tirgus un palīdz attīstīt laukus kopumā. Par kvalitātes pakotni un par eh, saistītiem jautājumiem, piemēram, piedāvājuma kontroli. Es domāju, ka jāatzīst, jau šobrīd ir daudz veidu ekonomiskiem dalībniekiem, kā viņi var kontrolēt tirgu un tajā esošos produktus kāda ir ražošanas zona eh, un kāda ir saistība ar dažādiem resursiem šajā zonā, jo ciešāk ir šī saikne ar resursiem, kas atrodam tieši šajā zonā, jo labāk var kontrolēt eh, produktu ražošanas apjoms un kvalitāti. Bet vēl ir iespējams šo tirgus segmentu nostiprināt arī marķējot. Tas līdz šim ir bijis darīts vīnam un arī sieram bieži vien. Ja runājam par vīnu, ir pat tādi gadījumi, kad tiek netieši kontrolēti vīna apjomi, tiek pieprasīts nodot kaut kādu alkohola daudzumu valstī ir iespējams veidot arī šo produktu uzkrājumus un iekļūt tajā, ko es saucu par otro tirgu. Vienu daļu produkta var pārdot ar geogrāfiskās izcelsmes norādi, citu daļu produkta bez šādas norādes. Un, protams, ka tad ir jāno, jāatskaitās atsevišķi par šīm produkcijas daļām. varētu likties, ka ir grūti izveidot kvotu sistēmu šāda veida produktiem. Taču ir nepieciešams kr profilaktiskais krīžu mehānisms, kas varētu palīdzēt reģionā krīzes apstākļos. Man šķiet, ka iekšējā tirgus regulējumā tas ir nepieciešams profesionālie grupējumi varētu par to rūpēties. Tālāk, ja mēs pārējām pie vietējiem tirgiem, protams, ka tie ir ļoti atšķirīgi atkarībā no tā, kurā Eiropas reģionā mēs atrodamies. Pēdējo divu desmitgažu laikā ir notikusi evolūcija. Šie tirgi agrāk bieži vien ir saist, bijuši saistīti ar ģimenes tīkliem un neformālo tirzniecību. Pēdējo 20 gadu laikā ir mainījušās ir, ir izveidojušās dažādas alternatīvās iniciatīvas, kuru mērķis ir aizsargāt vietējo sabiedrību. Šīs iniciatīvas šobrīd bagātinās ar jaunām iniciatīvām un piedalās jauni dalībnieki tirgu. Manuprāt, šo jauno fāzi varētu raksturot ar trim punktiem. Pirmkārt, virkne zemnieku paši piedalās tirdzniecībā, cenas ir nestabilas un uh, ražošana tiek pārstruktūrēta un tādēļ viņi paši vēlas visu kontrolēt. Otrakārt ir liels pieprasījums pēc jauniem pakalpojumiem uh, vietējā tirgu um, sabiedriskajā ēdināšanā. Uh, tiek piegādāti produkti no, patiešo no laukiem. Un trešais, ko es gribu pieminēt, ir reģionālā dimensija pārtiks produktu tirzniecībā. Un tālāk es nonāku pie pēdējā punkta pirms rekomendācijām par mazajiem uzņēmumiem. Es domāju, ka mēs nedrīkstam izstumt mazos uzņēmumus, mazos zemnieku saimniecības no investīciju programmām. E, būtu nepieciešams izmaksāt vienotos maksājumus, fiksētos maksājumus atkarībā no tā, cik liels ir šis uzņēmums, cik daudz cilvēku tajā strādā, un prioritāte būtu dodama agroprioritāros reģionos esošiem uzņēmumiem. Kā vienkāršot kontrols un uzlabot tās, te ir vairākas iespējas. Atvainojiet, saka runātājs. Vispirms par mazajiem, mazajām zemnieku saimniecībām, nevis par naturālo saimniecību. Ir nepieciešams paredzēt adaptāciju individuāliem apstākļiem. E, jāsniedz administratīvais atbalsts šiem maziem uzņēmumiem. Un jāpalīdz arī kolektīviem projektiem, kuriem ir izteikta teritoriālā dimensija ja mēs runājam par šo uzņēmumu piedalīšanos ekoloģiskās programmās. Es atvainojos nedaudz sajautu sakrunātājs. Tātad kolektīvie projekti ir jāatbalsta. Certifikācijas izmaksām ir jāsniedz atbalsts un arī jāsniedz atbalsts kontrolas politikā. agrovīdes programmu dalība arī ir ļoti svarīga. Tā varētu būt brīvprātīga. Ja šie uzņēmumi piedalās kolektīvās programmās, tad tai tiem arī ir kolektīva atbildība. Manuprāt, ja runājam par atbildību, tad mums jāpatur prātā sekojošais vīdes labumu eh, veidošana ir kolektīvs projekts, piemēram, ne jau katrs, eh, ne, viena zemnieka saimniecība neveido vidi, tās visas to dara kopā. Es domāju, svarīgi ir arī rīcības konsekvence un kontinuitāte teritorijā. Tātad tas varētu būt kolektīvs projekts, kurā ir sociālās integrācijas dimensija. Domāju, ka ir nepieciešams mainīt kontrolas filozofiju daļēji un rezultātu izvērtēšanu. Varētu būt lielāks uzsvers uz paškontroli un uz kolektīvo atbildību, un kādēļ gan, lai mēs nesniegtu papildus atbalstu atkarībā no tā, kā uh, saimniecība ir sasniegusi kolektīvos mērķus un uzņēmusies kolektīvās atbildības daļu. Par vadlīnijām runājot. Brīvprātīgās certifikācijas schēmām. Šīs brīvprātīgās certifikācijas schēmas, kā jūs teicu, e, pēdējā laikā ir savairojušās. Es domāju, ka vajadzētu nākt klajā ar rekomendāciju ieviest atskaitīšanās sistēmu šīm te e, certificēšanās sistēmām Runājot par vietējo tirgu attīstību, ir nepieciešams pieredzes apmaiņu intensificēt, attīstīt eh, apmācību un inovāciju schēmas, palīdzēt attīstīt infrastruktūras, diversificēt palīdzību zemnieku saimniecībām, bet kā jau es teicu, ir noteikti nepieciešams izvērtēt kolektīvo projektu, šo te kolektīvo dimensiju. Paldies par uzmanību. Lielas paldies Alēra kungam. Un pašlaik dod vārdu Tedesku kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Es vispirms gribēju pateikties abiem referentiem, gan Pantīni kungam, gan. Uh, Žīlā Lēra kungam par šiem ļoti svarīgajiem priekšnesumiem un ieguldījumu šajā seminārā. Es domāju, ka mēs uh, iepazināmies ar izaicinājumiem, ar kādiem mums tagad nākas saskarties, kad runājam par kvalitātes pakotni. Dati, kurus mēs uzklausījām, skaidri parāda, ka pārtikas produktu kvalitātes uh, schēmām ir zinām pievienotā vērtība, zinām identitāte, bet tāpat kā iepriekš mēs uh, neesam domājuši par to, kādas priekšrocības mums tas piedāvātu starptautiskajā tirzniecībā. Mēs runājam par Eiropas patērētāju informēšanu, un šajā komitejā mēs esam runājuši par šo komisijas piedāvāto pakotni. Tas ir zināmā mērā saistīts ar eh, to, ko dzirdējām tikko ziņojumā par kvotām. Abi šie punkti ir iekļauti komisijas priekšlikumā. Un par to mums vēl būtu jādomā. Labi, laika nav daudz, es negribēju uh, Uh, laupīties pēc citiem izteikties. Tomēr man ir divi konkrēti jautājumi, un tos es labprāt arī uzdotu. Mēs dzirdējām, kā Pantīnī kungs runāja par ražotāju organizāciju nozīmi. Viņš sacīja, kā ražošana ir attiecīgi jāprogrammē, jāveido. Es nezinu, vai mēs pašlaik par to runājam, bet jā, jāatcerās taču, ka mēs runājam gan par sabiedrisko aizsardzību, jo katrs ražotājs, ja tas atbilst noteiktajiem noteikumiem, var ražot savu produkciju, izmantojot aizsargāto geogrāfisko no izcelsmes norādi. Tomēr jūs minējāt, ka reizēm to ir grūti kontrolēt, un tad mēs saskaramies ar gadījumiem, par kādiem runā par tīnīkungs. Gribēju zināt, kā tieši viņš uh, iedomājas šo apjomu kontroli, jo tas ir jautājums, ar ko nodarbojas šī komiteja. Un tas piedar arī pie šīs kvalitātes pakotnes. Otrs jautājums, kas ir svarīgs ir tas, ka runājot par abām šīm regulām, mums ir jādomā par šiem abiem elementiem. Otrajā pielikumā, kur ir runa par brīvprātīgajām kvalitātes schēmām, kad runājam par kvalitātes normām un vēlamies pieprasīt no ražotāja rakstisku deklarāciju, lai tas uh, tiktu arī konkrēti reģistrēts uh, tā sauktās um, aizsargātās geogrāfiskās norādes, uh, ai, cilmes vietas nosaukumi un tā tālāk. Jā, mēs zinām, ka ļoti bieži tas notiek uh, brīvprātīgi pievienošanās šīm schēmām, un tas ir svarīgi arī attiecībā uz tirzniecības standartiem. Pakti, faktiski mēs taču gribam uzlabot informāciju, kuru saņem patērētājs. Un ja šeit ir runa par kaut kādiem kvalitātes apzīmējumiem, ar kuriem apzīmē produktus, kas noteiktos apstākļos ir ražoti, ievērojot uh, noteiktas uh, normas, tad kvalitātes uh, regulējumam būtu tas jāievēro. Pantīnī kungs runāja arī par tiesību aktiem, un es domāju, ka Lisabonas likums šai komitejai un parlamentam piešķir pietiekami ievērojumu lomu. Mums ir jāsmeklē līdzsvars starp ātru risinājumu un realitātei atbilstošu risinājumu. Un uh, tādējādi rodas uh, jautājumi, kas ir ārkārtīgi būtiski. Par tiem parlamentam būtu jāpauž savs viedoklis, un parlamentam būtu jāiestaistās šajā sarunās. Ir jāatrod līdzsvars starp tiesību aktiem un atbilstošajiem likumdošanas priekšlikumiem, par kuriem mēs izsakāmies. Paldies! Vārds Dorfmaņa kungam lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es pateicos ziņojuma autāram. Līdz šim tas ir bijis ļoti interesants uh, pasākums. Ziņojuma autori būtībā ir pateikusi vissvarīgāko Un jāteic, ka arī komisijas priekšlikumi ir solis pareizajā virzienā. Pantīnī kunga minētie skaitļi gan nav pārāk iedrošinoši, un fakts, ka tikai 2% visas lauksaimniecīgās ražošanas tiek uh, ražot, izmantojot aizsargātās geogrāfiskās norādes un cilmes vienas nosaukumu, tad rodas jautājums, kāpēc tas tā notiek. Es domāju, ka ražošana ir labāk jāplāno salīdzinājumā ar to, kā tas uh, ir darīts līdz šim, un te ir svarīgi vairāki aspekti. Nav nekādu šaubu par to, ka runājot par atsevišķiem vietas nosaukumiem, mēs ar to saprotam zinām tirzniecības zīmi, un šīs tirzniecības zīmes pat starptautiskajos tirgos ir milzīgi pazīst, ļoti labi pazīstam tādu kā šampanietis, parmezāns, un tam līdzīgi dažādi šķiņķi, šķirnes, un tas, protams, ir jāpārvalda tāpat kā tiek pārvaldītas citas slavenas tirzniecības zīmes. Tas nozīmē, ka šajā tirzniecības zīmē ir nepieciešams veikt investīcijas. Mēs tomēr zinām, ka katrs ir gatavs ieguldīt uh, tirzniecības zīmē, kas viņam piedara, nevis uh, šādos aizsargātos geogrāfiskas izcelsmes norādēs vai cilmes vietas nosaukumos. ir jāregulē pieeja šim tirgum, tomēr mēs nedrīkstam izslēgt uh, patvaļīgi kādu no šādu ražotāju apvienības, kas uh, izmanto cilmes vietas nosaukums un aizsargātas geogrāfiskās izcelsmes norādes. Attiecībā par komisijas priekšlikumu es vēlējos sacīt, ka mums ir jādomā par to, vai tiešām šie deleģētie akti ir īstais veids, kā to darīt. Es gribēju parunāt arī par pāris konkrētām lietām piemēram, par to, cik lielā mērā vispār ir vēlams, ka ražošanas ķēde tiek pakļauta tādam ierobežojumam kā ražošanas vieta, vai kāds konsorcijs, kāda iestāde pēc uh, personīgiem kritērijiem var lemt par to, uh, vai kāds produkts var tikt pārstrādāts tikai kādā konkrētajā vietā, vai no tā vispār kāda ir jāga. Un ja es tagad nopērku, piemēram, sviestmaizi, kas ar sviestmaizi ar pārmas šķīņķi, vai es varu vēl vispār rakstīt, ka tas ir pārmas šķīņķis, kas ir uz šīs maizītes, kurš to pārbaudīs un kā to vispār ir iespējams pārbaudīt. ja nav paredzētas pietiekamas kontrolas, tad mēs kaitējam gan patērētājiem, gan ražotājiem. Un acīm redzot, tad šis šķiņķis uz maizītes nebūs no pārmas, bet no kādas citas vietas. Nu, runājot par kalnu reģioniem. Iepriekšā Tie bija iekļauti komisijas priekšlikuma projektā, bet pašlaik es skatos, ka produkti no kalnu reģioniem no šī priekšlikuma ir pazuduši, kaut arī es uzskatu, ka arī tie ir pelnījuši tādu pašu aizsardzību, kā produkti ar aizsargātu geogrāfiskās vietas norādu. Lielas paldies! Došu vārdu Žazebovē. Merci, et je Paldies! Es no savas puses runāšu mazāk par kvalitātes schēmām, bet runāšu atkal par eh, ražošu produkcijas apjomu. Man liekas, ka tas ir centrālais jautājums, ja mēs runājam par šiem te eh, reģistrētajiem mm, produktiem. Es domāju, ka ir nepieciešams, lai organizācija, kas uzrauga šīs produkcijas izplatību, var pārvaldīt apjomu. Savādāk mums būs ekonomiska katastrofa gan ražotājiem, gan arī kopumā šīm kvalitātes schēmām. Tas ir pirmais jautājums. Otrs, manuprāt, ir patiesa problēma ar šo produktu atdarinājumiem. Mums tur arī ir vajadzīgi kontrols mehānismi tirgū. Um, Ir tādas kā dzeguzes, kas nodod savas olas šo te aizsargātās geogrāfiskās izcelsmes norāžu e, līgzdās, un mums ir jāmēģina apkarot šī te parādība. E, runājot par otro uzstāšanos, par otro prezentāciju, par mazajiem, zem, mazajām zemniecības saimnie, zemnieku saimniecībām. Uh, Eh, ja mēs palīdzēsim, sniegsim atbalstu šiem maziem uzņēmumiem, iespējams tādu radīsies vairāk. Teritoriālie veidojumi, tātad šī sadarbība starp mazajām saimniecībām eh, būs eh, iespējama tad, ja būs vietējais tirgus, dažādi mazi pārstrādes uzņēmumi te, ma, šīs mazās e, fermas tad varēs daudz labāk iesaistīties savas produkcijas noietu organizēšanā. Tad, kad nav šī infrastruktūra tajās vietās, kur tās nav, mums vajadzētu palīdzēt to veidot. Nākamais jautājums par dažādām normām ir problēma ar mazo pārstrādes uzņēmumu normu izstrādi. Šīs normas nevar būt tādas pašas kā lielajiem uzņēmumiem, kas ražo 3 miljonus piena litru. Ja mēs runājam par tādu pienotavu, kur tikai 50 tūkstoši litru piena tiek ražota, tur patiešām ir nepieciešami citi noteikumi. Un tomēr visam ir jābūt caurskatāmam šajos dažādajos tirgus līmeņos. Tālāk dažādi līmeņi tādi kā starptautiskais tirgus, Eiropas Savienības tirgus vai vietējais tirgus tad ražošanai jābūt ir dažādiem noteikumiem, taču kvalitātes kontrolē jābūt vienādai. Tālāk es gribētu uzdot, e, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Un pēdējais jautājums ir par instal, par cilvēku izvietošanu mazās fermās vai mazā zemnieku saimniecībās. Kāds varbūt teiks, ka tas nu gan ir no gaisa pagrābts. Taču jāsaka, ka pēdējā laikā tas patiešām arī notiek. Cilvēki brīvprātīgi dodas uz dažādām brīvprātīgi sāk nodarboties ar kaut kādu nelielu uh, rūpalu laukos un, teiksim, sāk uh, cept maizi, kļūst par maizniekiem kādā mazā ciematā, vai sāk ražot kaut kādu citu produktu kaut kur laiku, laukos. Viņiem būs vieglāk to darīt, ja viņi saņems kaut kādu atbalstu. Šobrīd viņi nevar saņemt pirmā pīlāra atbalstu. Uh, Vai jūs varētu komentēt šo te jauno realitāti, kas parādās laukos mazajos, mazajās zemnieksaimniecībās? Un uh, tagad došu vēlreiz vārdu abiem ekspertiem, lai viņi varētu atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Pantīnī kungs vārds jums lūdzu. Paldies. Es gribētu atbildēt uz jautājumiem. Un uh, konkrēti par jautājumu par ražošanas plānošanu. Mans personīgais viedoklis par to ir tāds, ka tas, kas um, cilmes vietas nosaukums un aizsar, uh, produkts ar aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes norādi no atšķirtos no citiem, ir tas, ka šie produkti tiek ražoti ļoti daudzās nelielās lauksaimniecībās, un tas, ka paredzēta šāda ražošanas uh, disciplīna, nozīmē, ka tikai produkti, kas ir ražoti šajās mazajās un uh, vidē izmēra saimniecībās ir līdzīgi. Un ja nākas saskarties ar cenu svārstībām tirgu un cenu kritumu, tad šo pārtikas produktu ražotāji pārsvarā ir tie, kuri uzņemas šo cēnu starpību uz uh, sevi. Un tas nozīmē, ka tad, ja mums nebūs instrumenti, lai izvairītos no šādām problēmām tirgū, uh, ja mums nebūs plānotas ražošanas, tad pastāvēs risks, ka ietekme uz mazajiem ražotājiem būs daudz lielāka nekā uz lielajiem ražotājiem. Ja mēs kādu produktu piesaistam ļoti cieši kādam konkrētam reģionam, tad tas nenozīmē, ka šī reģiona paplašināšana ierobežotu ražotājs. Uh, īpaši tā kā ir reģistrēti apmēram tūkstoši šādu produktu. Ļoti bieži ražotāji paplašina šo geogrāfisko jēdzienu. Un nu gribēju parunāt par ražošanas pārbaudēm. Ir jāparādz savā ziņā plānot izaugsmu, kas atbilst tirgus vajadzībām. Ja jūs atrodat uh, citas noieta vietas, piemēram, ārzemēs, tad ir jābūt iespējai palielināt ražošanu vai iekļaut ražošanas sistēmā jaunas ražotājas. Vēl viens jautājums, proti Dorfmaņa kunga jautājums par kontrolētām sastāvdaļām. Viņš sacīja, ka ir nepieciešams izsniegt atļaujas tikai tad, ja ir iespēja veikt pārbaudes. Tomēr ir iespējams, um, ka ražotāju grupām tiek uh, dota izvēle, tiek dota iespēja izmantot konkrētu produktu sa sarakstu šo aizsargāto produktu ražošanai, un tā varētu būt vēl viena iespēja, kuru ražotāju grupas varētu ļaunprātīgi izmantot, ja viņi saņem atļauju šādu produktu ražošanai. Paldies, Alēra kungam vārds. Euh, je pense que en ce qui concerne l'importance. Ja mēs runājam par uh, aizsargātās geogrāfiskās izcelsmes norādes produktiem un cilmes vietas nosaukumu produktiem. Kāds šeit teica, ka tas ir ļoti ierobežots produktu skaits, taču tā nav. Piemēram, uz vīnu šī regula nevienmēr attiecas. Bet, ja mēs runājam par starptautisko vīnu tirgu un arī Eiropā, tad eh, segmentācija pēc kvalitātes ir tāda, ka šie te vīni attiecas uz kaut kādu, viņi, viņi visi ir kaut kādā veidā aizsargāti un izcelsmi norādīti. Tāpat arī uh, Siera sektorā šie produkti aizņem lielu īpatsvaru. Par kontrolēm. Par apjomu kontrolēm. Es domāju, šeit ir divas problēmas. Ir problēma ar šī te apjomu kontroli un otrs ar vērtības sadalījumu, papildus vērtības un peļņas sadalījumu pa visu pārtiks ķēdi. Ja runājam par pašu kontroli, tad, protams, šāda veida produkti ir, svar, ir vērtīgi, viņiem ir sociālā vērtība, viņiem ir kaut kāds imičs un viņiem ir arī tirgus vērtība. Tādēļ, ka tie tiek ražoti ierobežotā apjomā. Rikardo jau to teica, mm, runājot par labu vīnu Taču tanīpat laikā, manuprāt, mēs nevaram atrast vispārīgu risinājumu, kas attiektos uz visiem šiem produktiem un ierobežot to ražošanas apjomu. Jo tas būs atkarīgs no tirgus pārvaldības un sistēmas pārvaldības. Jau tāpat praksē ir ļoti daudz dažādu ierobežojumu apjomam ja mēs grozam likumdošanu, mēs varētu ieteikt uh, kaut kādus mehānismus šī te apjoma regulēšanai. Būtu jāprecizē, kādos konkrēti gadījumos tas būtu darāms. Būtu jādod iespēja ražotājiem pašiem iesaistīties kontrolas mehānismos. Uh, Es neesmu pārliecināts, ka tas visur būs iespējams un ka tas perfekti sadalīs spēļņu pa dažādiem ražošanas posmiem. Tālāk par jautājumu, kas attiecās tieši uz mazajām saimniecībām. Es piekrītu Žozē Bovē un savos pierakstos arī uh, vietējo kolektīvu lomu esmu plaši aprakstījis runāja arī par infrareģionālajiem un reģionālajiem veidojumiem. Kolektīvās infrastruktūras ir nepieciešams vairākās valstīs. Tas jau eksistē Francijā, Itālijā, tāpat apvienotajā karalistē tiek veidoti jauni tirgi, piemēram, kolektīvajās sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir kaut kāda kustība, kas palīdz veidot šo segmentu. Vai tie būtu vietējie vai reģionālie tīkli, tajos veidojas jauna tirgus organizācija. Parastajā iesaistās jauni dalībnieki agrāk. veidojās kvalitatīvu pārtikas produktu tirdzniecības schēmas, kura pamatā bija atbalsts ražotājiem – Piemēram, pilsētās dzīvo cilvēki, kas vēlas bioloģiskās lauksimniecības produktus saņemt, bet viņiem tie jāpiegādā mājās. Tātad tas ir tāds jauns pakalpojumu veids, kas varētu attīstīties. Tāpat arī uh, sabiedriskās ēdināšanas iestādes var pieprasīt specifiskus produktus. Uh, vienmēr šiem te kolektīviem būtu jāņem vērā ilgtspējīgā attīstība, jo lauksaimniecībā uh, ir jādomā par ilgtspēju arī no pārtikas piegādes viedokļa. Tātad ražotājiem tas varētu būt interesanti no vairākiem viedokļiem. Bija jautājums arī par normām. Te mēs varam dažādas, dažādas līmeņus izdalīt. Ir jau atkāpes sanitārijā jomā mm, dažiem tirgus segmentiem. Ja runājam par vietējo tirgu, tad varētu ieviest kolektīvo atbildību tik tiešām. Un vieglākas kontrolas formas, tāpat arī vieglākas saistības, tādu kā paškontroli un izņēmumu gadījumus. Es domāju, ka normas noteikti ir ļoti būtisks jautājums. Paldies! Le mulțumesc încă o dată celor doi experți, atât pentru... Jā, liels paldies ekspertiem par viņu priekšnesumu un uh, arī kolēģiem par jautājumiem. Ziņojums 21. martā tiks nosūtīts tulkošanai. Uh, projekts tiks uh, pārbaudīts 11. un 12. aprīlī. Grozījumus uh, var iesniegt līdz 3. mājam. Uh, un ir plānots, ka balsošana komitejā notiks 20. jūnijā. Līdz ar to šī sanāksme ir um, beig, beigusies un nākamā notiek 28. martā no 3 līdz 6.30. Paldies! Séance Oui, c'est bon. On peut partir. bon, allez hop. Oui. Ouh, oui, c'est dur. Hein.